Bardzo serdecznie Państwa witam i przepraszam za. Sveicu jūs e, šeit šorīt, dāmas un kungi. Es atvainojos par to, ka sākām sanāksmi ar nelielu aizkavēšanos. Tam bija vairāk iemesli. Vispirms mēs gaidījām līdz šeit ierodas vairāku deputātu, bet mēs arī gaidījām viesu šorīt. Nu, tagad varam uzsākt sēdi. Skatīsim ceturto punktu darba kārtībā. Vēlos sveikt šeit De Castro kunga viesis no Itālijas. Sveic visus šeit. Jūs tagad esat visi šīs komitejas viesi, ne tikai De Castro kunga viesi. Tātad sveicu jūs mūsu vidū. Tagad pievērsīsimies ceturtajam punktam darba kārtībā. Tīšo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu. Jāsaka, šis ir neparasts ziņojums un koordinātori ir iecēluši komitejas priekšsēdētāju, tātad mani, kā referentu šajā jautājumā. Finanšu disciplīnas mehānisms tāds, par kādu vienojās komisija martā, paredz, ka komisijai ir jāpiedāvā šāds te uh, mehānisms, lai radītu lauksaimniecības rezervi. Šāda rezerva ir jāparedz katru gadu. Saskaņā ar koplēmumu procedūru parlamentam un padomē ir laiks līdz 30. jūnijam, lai grozītu šo priekšlikumu un tātad sagatavot šo finanšu disciplīnas priekšlikumu. Ja netiks panākt vienošanās ar padomu un parlamentu, uh, tad komisijai būs eh, jānosaka šī likme ar ieviešanas regulu. Koordinātoru sanāksmē eh, tika pieņemts lēmums eh, risināt šo jautājumu vienkāršotās procedūras ietvaros, kā tas ir paredzēts 15. punktā, un koordinātori aicināja mani, tātad komitejas priekšsēdētāju, sagatavot šo pavisam īso ziņojumu ziņojumu, ar kur tiek uh, pieņemts šis priekšlikums bez jebkādiem grozījumiem. Un tātad to mēs arī skatām šorīt. Saskaņā ar paredzēto procedūru mums, protams, ir nepieciešams paredzēt termiņu uh, grozījumu iesniegšanai, un tas būs 7. mājas. Taču koordinātoru sanāksmē mēs vienojāmies, ka nu, nevajadzētu, nebūtu nepieciešams sagatavot uh, grozījumus tā, lai mēs varētu pieņemt šo priekšlikumu pirmajā lasējumā. Padome nav paredzējusi uh, sagatavot jebkāds grozījums šim priekšlikumam. Un jāsaka, ka tas uh, um, patiesībā neko um, neietekmēs jebkurā gadījumā, jo runa ir par tīru mehānismu, ne, mehānisku aprēķinu. Uh, Bet runa ir par uh, koplāma procedūras uh, dalībniekiem, un līdz ar to parlamentam ir savs vārds sakāms. Un mums ir termiņš grozījuma iesniegšanai līdz 7. māja 2012. Koordinātori uzskata, ka nebūs grozījuma un balsojums uh, plenāra sesijā ir paredzēts jūnija pirmajā sesijā. Ja nekādu komentāru nav, es nedomāju, ka komisija vēlas izteikties. Reikungs, lūdzu. Ačiū pirmininkė. E, Pasinaudodamas progą, kad parlamentas. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izmantot šo iespēju. Tā kā runa ir par tiešajiem maksājumiem, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, cik atšķirīgi šie tiešie maksājumi ir atkarībā no tā, par kur dalībvalsti ir runa. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai atgādinātu, ka tiešo maksājumu atšķirības dalībvalstīs ir milzīgas. Baltijas valstīs, tā skaitā arī Lietuvā, kur es pārstāvu, ir mazākie mm, tiešo maksājumu apjomi. Mums ir jāpaturprātā arī, ka mūsu lauksaimniekus ievērojami ietekmējis Krievijas uh, importa embargo, jo īpaši uh, piena nozarē. Mēs vēlētos atbalstīt lauksaimniekus no Eiropas Savienības um, fondiem, bet um, uh, palīdzība tika piešķirta tikai 2014. gada sākumā, čet, pirmajos četros mēnešos, taču šis embargo, embargo turpinās un piena ražotāji neko uh, neiegūst, tātad eh, nespēja realizēt savu produkciju, un uh, viņiem ir jāgatavojas arī jaunajai sezonai, bet uh, to nav vērts darīt. Tāpat arī cūku mērs um, Baltijas valstīs un Polijā ir ietekmējis um, situāciju arī eh, vistu audzēšanai. Tāpēc es vēlētos, lai tiktu sniegts atbalsts eh, Baltijas lauksaimniekiem. Komisārs eh, deva šādu solījumu sanāksmē. Paldies. Paldies. Tagad vārds Sanovs kundzē. Jā, man būtu viens jautājums attiecībā uz procedūru. Esmu jauna deputāta šajā parlamentā, arī šajā komitejā, Un bieži vien man ir grūti saprast, eh, kāda tad ir procedūra. Tad, kad eh, pagājušais koordinātoru sanāksmē mēs runājām par šo ziņojumu, bez grozījumiem man tomēr radās šaubas, un tāpēc es vēlētos tīri juridiski vērsties pie sekretariāta un noskaidrot, vai koordinātori var izlemt, ka um, dokumentam netiek sagatavot grozījumi, pat ja deputātiem ir tiesības sagatavot grozījumus. Tātad es vēlētos juridiski atbild uz šo juridisko jautājumu. Paldies. Šlajers kundze. Paldies. Es domāju, ka Domāju, tas ir viss ļoti labi zināms eh, gan valstīm, gan arī lauksaimniekiem. Ja mēs runājam arī par uh, Krievu produktu boikotu un visu pārējo, Eiropa pietiekami daudz nestāsta, kas eh, notiek un pilsoņi nav pietiekami labi informēti. Es domāju, ka mums ir arī pašiem labi jāsaprot, uh, kā mēs ar to rīkojamies un ko īsti darīt. Un tam ir, nu, man kā Eiropas parlamenta deputātei varbūt tas viss ir zināms, bet tas ir jāpaskaidro arī visiem pārējiem. Paldies! Bardzo proszę. Proszę o odniesienie. Oui, merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atbildēt uh, eh, Senras kundzei. Uh, šis jautājums ir pamatots. Uh, ir jāpaskaidro, ka deputātiem ir tiesības sagatavot grozījums ikvienam deputātam, un tas ir attiecināms arī uz šo gadījumu. Tāpēc arī uh, priekšsēdētājs informēja, ka ir paredzēts, ir, ir iespējams iesniegt grozījums līdz 7. maijam. Tātad ir šādas te eh, tiesības iesniegt grozījumu. Bet pamat uh, regulas uh, pants ir izstrādāts tādējādi, ka pats ja grozījumi tiek sagatavot un tiek pieņemti plenāra sesijā, tad mums neizdosies vienoties ar padomu pirmajā lasējumā, jo uh, padomē nebūs iespējas pieņemt grozījumus līdz 3. jūnijam, tātad rezultāts būs tāds pats. Uh, bet um, līdz ar to šī likme tiks pieņemta ar um, izpildāktu. Tas varbūt izklausās jocīgi, bet to paredz pamatregula. Ja parlaments un padome nepanāk vienošanos līdz 30. jūnijam, jo vienīgais veids, kā vienoties, ir tad, ja nav grozījumi, tad komisija pieņem šo likmi ar izpilda aktu. Padomē tiek uzskatīts lai uh, būtu šāds pilnvars koplājuma procedūras dalībniekiem, tad mēs piedāvājam šādu iespēju, bet ja parlaments, bet parlamentam tagad ir jāizlemj, vai mēs vēlamies šo pieeju, uh, koordinātori ir izlēmuši to, bet jā, es atbildu deputātei sakot, uh, ka katram deputātam ir tiesības iesniegt grozījums. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że mamy już. Liels paldies tad esam saņēmuši visu nepieciešamo informāciju un tādā gadījumā varam pievērsties piektajam punktam darba kārtībā. Viedokļa apmaiņa ar Fernandes kungu, kas ir referents budžeta procedūrai 2016. gadam budžeta procedūras sākumā vispārējais uh, referents ierodas uz attiecīgajām specializētajām komitejām, lai saņemtu informāciju no tām par viņu attiecīgajām budžeta prioritātēm. Šogad Fernandes kungs ir referents, un es sveicu viņu mūsu šās dienas sanāksmē. Viņš sniegs nelielu pārskatu par um, budžeta procedūru un arī uh, izklāstīs savu viedokli par to, kādam būtu jābūt 2016. gada budžetam. Ir paredzēts, ka komisija sagatavos pirmās aplēses līdz uh, māja beigām. Es piedāvātu skatīt šo jautājumu kopā ar sesto punktu mūsu šās dienas darba kārtībā. Žans Pols eh, Denano ir attiecīgi referents šajā komitejā par sesto punktu. Es piedāvātu vispirms uzklausīt mūsu viesi, un tad aicināsim Denano kungu izteikties mūsu komitejas vārdā. Tātad vispirms vārds eh, vispārējiem referentam par budžetu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu šeit, lai runātu par prioritātēm, kuras jau ir pieņemtas plenārsēdē, galvenās eh, vadlīnijas. Bet esmu arī šeit, eh, lai uzklausītu arī jūsu padomus. Vadlīnijas tās uh, nosaka ļoti vienkārši, bet ļoti svarīgu politisko prioritāti. Šeit mēs runājam par nodarbinātību, uzņēmumu un uzņēmēju darbību. Lai sasniegtu šos mērķus, ir svarīgas programmas apvārsne 2020, Erasmus, un iniciatīva jauniešu nodarbinātībai. Mūsu prioritāte ir iekšējā solidaritāte. Iekšējā solidaritāte ļoti svarīgi ir kohēzija, lauksaimniecība, zivsaimniecība. Mēs neaizmirstam arī ārējo solidaritāti. Un tas attiecas uz ceturto um, šo sadaļu. Mēs nevaram aizmirst to, kas notiek uh, ārpus Eiropas Savienības. Uh, Um, atbalsts attīstībai, atbalsts uh, humanitārām vajadzībām. Tas viss saistīts arī ar drošības mērķi. Runājam par to, ka maksājumu jautājumi tiks atrisināti šogad, vai nu vismaz uh, tiks definēts uh, virziens kurā mums uh, eh, ir maksājuma jomā. Tad ir vēl operacionālās programmas, kas nā, netiek īstenotas. Mēs ceram, ka arī šogad visas operacionālās programmas visās valstīs arī tiks īstenotas, izpildītas. Šeit mēs runājam par 2016. gada budžetu. Mums ir eh, arī jārespektē kompromisi. Mums ir jārespektē arī daudzgadu finanšu schēma. Uh, par ko esam vienojušies, par eh, kalendāru runājot. Būdžetā projekts eh, tiks prezentēts 27. maijā. Tad arī būs svarīgi jautājumi par pilotu projektiem, par sagatavošanas darbiem. Tad um, lauksaimniecības komitejai uh, nav vēl īstenojama projekta pilota. Uh, 4. jūnijas ir uh, termiņš, kad ir jāiesniedz pilotu projekti vai šīs sagatavošanas aktivitātes. 4. jūnijas, tātad 17. jūnijas ir termiņš, lai pieņemtu atzinumu pār budžetu trialogam mandātam, kas notiks jūlijā. 22. 23. jūnijā un plenārsēdē tie tiks pieņemti jūlijā. 10. septembrī uh, politiskās grupas pieņēma budžeta ziņojumu, oktobrī 23. un 24. oktobrī notiks balsojums, 12. un 13. oktobris balsojums par rezolūciju, 28. Uh, oktobris balsojums plenārs sēdē un uh, līdz 19. novembrim notiks samierināšanās procedūra attiecībā uz referentiem. Lauksaimniecība, kas uh, aizņem ārkārtīgi lielu īpatsvaru Eiropas Savienības budžetā, un arī lauku attīstības fonds ļoti svarīgs jaunajā filozofijā. Mums arī uz to jāraugās kā uz fondu, kas ir papildinoši citiem fondiem, jo īpaši, kas attiec uz kohēzijas politiku. Un jautājums arī par šo viedo izaugsmi arī jāatspogļo šajā fondā. Protams, ka iekļaujoši ilgspējīga uh, izaugsme arī šeit ir neatņemama sastāvdaļa. Man svarīgs jautājums ir arī ir jautājums par eh, Krieviju, par piena nozari. Bija grozījumi, bet tie netika apstiprināti, taču man ir ļoti svarīgi šie elementi, tāpat kā arī jautājums par piena nozari, kur tad kvotu atcelšana arī uh, radīs konkrētas sekas. Nodarbinātība absolūta prioritāte, uzņēmumi, uzņēmēji, darbība, lauksaimniecībai, protams, ir arī jāspēlē tur sava loma. Mūsu uh, mērķis ir nodrošināt jauniešu nodarbinātību. Šīs mērķis ir arī jāsasniedz lauksaimniecības nozarē. Uzsveru uz pilotu projektu, jautājumu. Tie var būt ļoti svarīgi. 4. jūnijas tā tad ir termiņš, kad uh, jāiesniedz uh, šie pilotu projekti. Par finanšu schēmu. Eiropas lauksimsības garantija fondam daudzgad finanšu schēmā, kas šeit ir paredzēts saistības ir nedaudz lielāks par to, kas tika pieņemts 2015. gadā budžetā, bet, protams, mēs sagaidām arī priekšlik, budžeta priekšlikumus no komisijas, budžeta projekts, kas tiks prezentēts 27. maijā un par lauku attīstības fondu eh, saistību prognozes ir uh, zemāks. Tātad saistības šeit arī nedaudz uh, zemāks, bet nu gaidam arī šeit 27. maiju, kad komisija nāks klajā ar savu budžeta projektu. Es uh, gaidu jūsu padomus un ceru, ka arī referents informēs mūs par savu viedokli. Paldies! Denāna kungs, vai jūs varētu tagad sniegt mums savu viedokli, lūdzu? Merci, monsieur le président. Bon, Paldies, priekšsēdētāji, ar uzmanību uzklausīju arī, ko teica referents. Viņš minēja vairākas problēmas, kuras ar, arī es vēlos minēt. Uh, Eiropas parlaments izsakās par budžeta izpildi, tad jāatgādina, ka diemžēl mūsu manevri ir visai ierobežoti. Tas iekļaujas uh, daudz gadu uh, satvarā 14-20, pat ja varētu būt arī vidustermiņa pārskats. Mans atzinums, man, mans viedoklis, jā, diemžēl es nevaru jums sniegt konkrētus skaitļus. Uh, jo pašlaik eh, neesam tātad vēl saņēmuši budžeta projektu, tātad eh, gaidām 27. māju. Laika atlicis maz, budžeta komiteja, protams, eh, ļoti uzmanīgi arī izskatīs šo projektu. Es esmu atbildīgs par šo kopā ar Fernandes kungu. Nu, par spītī tam, ka mūsu rīcībā nav konkrēti skaitļi. Uh, Ņemot vērā arī iepriekšējo gadu budžeta plānojums, izteikšu vispārīgus komentārus, pavisam trīs. Vispirms par KLP globālo budžetu man jāatgādina, ka KLP ir viena no svarīgākajām politikām Eiropas Savienībām, arī visintegrētākā politika. Tā nodrošina pārtiks nekaitīgumu un aizvien vairāk arī piedalās vidas aizsardzībā, nodrošina ilgspējību. Uh, Šī politika, un tas atbilst arī tam, ko teica Fernandes kungs, uh, tiek veicināta nodarbinātība, nodrošināt nodarbinātību Eiropas Savienības teritorijā, reģionos. Esam ne, nesen arī reformējuši šo politiku, lai varētu atbildēt uz pilsoņu jaunajām gaidām uh, pilsoņi, kas arī nu, tad, tad, maksā nodokļus, lai finansētu šo KLP, un ceru, ka finansējums paliks esošajā līmenī. Otra lieta par krīzes rezervi, par ko esam jau runājuši, tad rezerves likme atbilstīgi finanšu disciplīnas regulai 1,39%, tas ir atbilstīgi, un 1,39% arī nozīmēs tiešo maksājumu samazināšanu. Ja krīzes rezerve netiks mobilizēta 16. gada budžetā, tad, protams, es prieprasu, lai neizmantotā nauda tiktu uh, Uh, atskaitīta, lai varētu veikt tiešos maksājumus. Tālāk par otrās rubrikas uh, maržām. 16. gada budžetā noteikti būs uh, šīs maržas attiecībā tieši uz piena nozari valstīm, kas tātad arī pārsniegušas kvotas gaidot, tātad noteikti arī kvotu atcelšanu. Uh, Un es gribētu, lai tiktu arī šie pieejamie līdzekļi paredzēti lauksaimniecības nozarēm, jo būs daudz vajadzības, lauksaimniecības tirgus un uh, cieši no Krievijas embargo, un embargo netiks visam tik drīz atcelts, dažas nozars ļoti no tā cieši, piena nozare aktuāla, un šī piena tirgus ļoti vāž, jo īpaši pēc kvotu atcelšanas. Uh, Tātad uh, arī šeit mums ir uh, jāparedz, ka tirgus situācija varētu pasliktināties, un bieži vien mēs piedzīvojam arī sanitārās krīzes, varbūt ļoti smagas sekas. Pēdējā krīze, par ko diskutējām, arī šī fastidiosa baktērija, olīvkoks, kas iznīcina. Un mums ir jācīnās pret visiem šiem riskiem, kas var apdraudēt mūsu lauksaimniecību. Tālāk runājot par tādu konkrētāku aspektu, ko minēja arī Fernandes kungs Vēlos īpaši izcelt lauku attīstības jautājumu. KLP otrajā, otrais pīlārs ir īpaši svarīgs. Un kā bijušais reģiona priekšsēdētājs, es ļoti labi zinu, ko nozīmēja uh, arī līderu programma, programma, kas bija ļoti svarīga lauku uh, teritorijām un nodarbinātībai šajās teritorijās. Uzskatu, ka KLP Otrais pīlārs ir papildinošs, un, kā teica Fernandes kungs, tas arī veicina teritoriju kohēziju, ļoti svarīgi to atgādināt, norāda arī uz to, cik svarīga ir arī jauno lauksaimnieku atbalstīšana, jo, ja mums neizdosies atjaunināt lauksaimnieku paudzes, tad Eiropā lauksaimniecības gluži vienkārši vairs nebūs. Līdz ar to Mēs atbalstām atbalstu e, jauniem lauksaimniekiem, lai ilgspējīgas lauksaimniecības garā, ņemot vērā vīdes un sociālos aspektus, un citas starpā arī vēlos, lai tiktu piešķirti pietiekami līdzekļi, lai varētu risināt arī uh, tirgus cēnu svārstības ne tikai piena nozarē, bet arī citos. Uh, uh, jautājumos, un arī piekrīt Fernandes kungām par pilotu projektu, lai palielinātu, piemēram, caurs, caurspīdīgumu arī par lauksaimnieku um, vietu pārtikas ķēdē, jo kā tas var būt, kā produkts ražojot uh, nemaksā dārgi, bet lielveikalos uh, šie skaitļi var uh, tik trīskāršot vai četrkārtoti tālāk. Uh, augļu dārzeņu eh, piena programmu skolās. Arī nesen par šo balsojumu lauksaimniecības komitejā šeit piedāvāju nedaudz eh, palielināt budžetu par 20 miljoniem, lai mēs būtu arī atbilstīgi lauksaimniecības komitejas balsojumu. Tas ļautu dalību valstīm, kas ir labi piemērojuši šīs programmas, uh, uh, saņemt tikpat uh, naudas, lai netiktu samazināta šī nauda. Noslēgumā es arī vēlētos uh, izteikt īpašu atbalstu arī biškopības nozarei. Ļoti svarīga nozare. Ne tikai tas nodrošina mūsu pašpietiekamību ar medu, bet uh, biškopība nodrošina arī pietiekumu apoteksnēšanu, bioloģisko daudzveidību mm, un nodrošina pārtiks nekaitīgumu. Pilota projekti ir ļoti svarīgi. Uh, Atgādinu, tātad 4. Eh, jūnijas eh, termiņš, līdz kuram iesniegšu šos pilotu projektus. Paldies! Bardzo dziękuję za te przedstawione sugestie, przemyślenia. Paldies par ieteikumiem. Es vēlos uzsvērt vienu lietu, ko jūs sacījāt ka neizmantotās finanšu disciplīnas rezerve, kas tiktu eh, pielāgota eh, pielāgošanas likmei, Tātad, ka šī nauda būtu pēc tam jāatgriež, lai varētu sekt tiešos maksājumus nākamajā gadā. Citi avoti tiek vispirms izmantoti, rezerve ir tātad pēdējā iespēja, ja tur ir iespēja, ir pieejami fondi, tad jāizmanto tie tieši šo maksājumu veikšanai. Tātad tiešie maksājumi nedrīkst tikt mazināti, bet, nu jā, tas ir tas, ko jūs arī sacījāt savos vār, ievedvārdos. Šājers kundz, lūdzu. Voorzitter, dank u wel. Uh, voorzitter, ik ben blij met... Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka vakardien mums bija ļoti interesanta uzklausīšana, pilnībā veltīta lauksaimniecībai. Es gribēju jums pateikties par uh, tik vērtīgām saturiskām debatēm, un šodien, uh, jā, nu, mēs varam turpināt šīs debats. Ja mēs runājam par krīzi un dažādām kompensācijām, uh, pirmām kārtām uh, ļoti daudz tika domāts arī par piensaimniekiem, bet, nu, kas notiek ar um, ehm, putnaudzētāvām, ar, ar cūku, pakopiem un tā tālāk. Nu, visi šie sektori Eiropā cīnās ar lielām grūtībām. Jūs runājāt par krīzes eh, kompensācijām, par krīzes eh, finansējumu. Es pilnībā jums varu piekrist šajā kontekstā. Vakardien mēs eh, runājām arī par to, kā garantēt šo nekaitīgo pārtiku. Un jāsaka, ka bieži vien eh, nabaga zemnieks ir tā, pār, nu, viņam burtiski pārkrauj ar dažādu likumdošanu, viņam ir jācīnās ar visu šo birokrātiju. Un jāsaka, ka lai vispār viņš varētu saražot kādus produktus, kas nonāk līdz mūsu virtuves galdam, viņam ir eh, jāizēdz cauri šiem papīra džungļiem. Uh, To visu vajadzētu vienkāršot. Mums ir jāsaprot, vai mēs eh, piekopjam pareizo politiku un kā palīdzēt šiem zemniekiem un zemniecēm, jo multinacionālie lielie uzņēmumi tie vienkārši visu sagrāb, tie sagrāb lauksaimniecības nozari. Jāsaka, ka ļoti daudzi lauksaimnieki saka, nu tā es negribu turpināt, man ir apnikus viss šī milzīgā likumdošana. Paldies! Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender, un vielen dank. Äh, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies äh, referentam par pirmajiem priekšlikumiem. Es varu tos äh, principā atbalstīt. Atceroties vakardienas uzklausīšanu, es varu pateikt, ka pirmām kārtām mums ir jādomā par birokrātijas mazināšanu. Es gribēju to pateikt tādēļ, ka bieži vien mēs atduramies pret iespējamā robežām, runājot gan par KLP reformas īstenošanu, un, protams, arī eh, pārvaldes un zemnieki cīnās ar problēmām, un eh, ir tāda likumdošana, ko īsti nevar izprast eh, un pat ne īstenot. Un īstenībā arī zemniekiem ir tiesības saprast Eiropas politiku, bet īstenībā viņi vairs nesaprot, ko no viņiem vēlamies, un tas, protams, rada konflikta situācijas. Ja runājam par krīžu rezervi, vajadzētu raudzīties, ja tā netiek izmantota, lai to varētu pārnest uz nākamo gadu, lai tā mums netiek atņemta. Jā, krīzes jau nevar ieplānot. Šis teiciens visiem ir zināms. Tās vienkārši vienu dienu klauvē pie jūsu durvīm, un tad jums ir jābūt gatavam pie, pret tām cīnīties pēc iespējas labāk. Mums jāsaka, ka problēmas ir pietiekami labi ilustrētas šajā ziņojumā, jo projām ir šis krievēm bargo, kas sagādā problēmas ļoti daudziem zemniekiem. Jauno lauksaimnieku atbalsts, nu, tur nav problēma. Un Vēl uh, augļu un piena programmas skolās. Uh, tā ir ļoti liela iespēja. Kolēģis Erants mani nu pat informēja lai atkal tiktu īstenoti e, pilotu projekti šādā kontekstā. Nu, kā varētu labāk informēt par lauksaimniecību, par lauksaimniecības e, augļiem? Nu, skolās bērniem var stāstīt, e, cik nozīmīga ir veselīga pārtika un šādus, e, teiksim, veselības, e, attīstības veselības mācības projektus e, varētu integrēt skolās, apvienojot tos ar lauksaimniecību. Un mēs vēlamies, protams, arī e, veicināt e, skolās augļus augļu un uh, piena programmas, un jāsaka, ka virsrakstam jau nav nekādas vainas, bet mums šīs programmas ir jāpadara daudz mazāk birokrātiskas. Tā, kas tagad notiek, īstenībā um, tas ir pārāk sarežģīti. Es nesen biju, biju kādā skolā un var izmantot, piemēram, vainu. No piena programmu vai doties uz veikalu un nopirkt pienu. Un, ja, piemēram, kāds, kas ir atbildīgs par šo programmu, aiziet uz veikalu, un īstenībā ir daudz lētāk nopirkt pienu veikalā, nekā izmantot šo ES piena programmu. Un, protams, nopirkt pienu veikalā tur nav vispār nekāds birokrātijas. Tādēļ mums ir jādomā par. Uh, bi par šo birokrātijas mazināšanu un jāizmanto šādas iespējas arī 2016. gadā atkal eh, jāicina komisija šo programmu veidot eh, lietotājiem draudzīgāku. Tad es eh, jau pagājušais teicu, nevajag vairs nekādus papīrus skolā, lai bērni beidzot var dzert pienu, vedīsim uz turiem pienu, nevis kārtējo papīru kaudzi. Tas ir ļoti svarīgi un. Mēs nedrīkstam eh, celt vēl augstāk šo birokrātijas mūri, kas tagad ir uzcelts ap skolām, un mēs vairs nevaram pārkāpt pār šam mūrim. Tas jau ir pārāk augsts. Jāsaka, ka pieaug arī uh, kļūdu kvotas, un, protams, uh, tas notiek, uh, novad pie pamatīgām debatēm. Uh, budžeta kontrolas komitejā, un eh, kļūdas viņiem galīgi nepatīk. Ja pieauga kļūdu kvota, tad viņi eh, paaugstina savukārt kontroli. Mums beidzot vajadzētu saprast, kādēļ pieauga kļūdu skaits. Es uzskatu, ka tā tas notiek arī tādēļ, ka birokrātija ir pārāk liela ir pārāk daudz birokrātijas. Mūsu iemīļotā vācu pārvalde, kas uzskata, ka tā ir eh, labākā pasaulē, uh, Viņi ir eh, informējuši zemnieks, ka viņi īsti nezin, kā tas viss funkcionē. Ir, eh, ja pēc eh, diviem gadiem ierodas kontroli, viņi zina, kas ir nogājis greizi, bet es gribēju atgādināt kolēģiem. Mums ir jāizvairās no kļūdām, bet programmas tādēļ ir jāveido daudz mazāk birokrātiskas, uh, Un 2016. gadā arī par to domāsim un šai birokrātijas uh, mazināšanai ir uh, jābūt patiešām realistiskai un arī zemniekiem tas ir jāspēj sajust. Paldies! Wczoraj mieliśmy długą dyskusję na temat. Paldies! Mēs vakar jau ilgi runājām par vienkāršošanu. Domāju, ka Jūs teiktais arī ļoti daudz ar to sasācās. Ferankungs, lūdzu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs jau atkal te tikiem iesaistīti kaugundzēsē, eh, jo komisijas paredzētie mehānismi, tā skaitā krīzes mehānisms, nav pilnīgi pietiekami, kā to uh, norādīja arī referents runājot par Krievijas embargo. Un sakas gal galā uh, ir šis te sloks, kas gūs uz nozars pārstāvjiem. Ir absolūti nepieciešami eh, šie līdzekļi, un es domāju, ka mēs esam nepareizi pieņēmuši savu politisko mērķi. Uh, Valdīt nozīmē paredzēt, tāpēc šīs krīzes, šī tie krīzes līdzekļi ir jāparāz pēc iespējas atklātāk un ir absolūti nepieņemam, ka šie līdzekļi netiek piešķirti lauksaimniekiem tad, ja viss līdzekļi nav tikuši iztērēti un kaut kas ir atlicis. Ir jāatgādina arī, ka līdzekļi, kas ir paredzēti lauksaimniecībai, ir samazinājušies par 20% pēdējo 15 gadu laikā un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šie līdzekļi tiek samazināti vēl vairāk. Paldies! Bardzo dziękuję. Pani poseł Sanura. <laughs> Paldies, Sanos kundz, lūdzu. Eh, gracias, presidente. Yo eh, brevemente... Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pieminēt vairākas prioritātes, kas man šķiet būtiskas. Pirmām kārtām atbalsts vismazākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Tur ir jāaizsargā katra darba vieta, viņi rūpējas par uh, lauku bagātības saglabāšanu, par ekoloģisko standartu ievērošanu. Un mazās saimniecības arī Daudz cīnās ar problēmām. Galīcijā, piemēram, katru gadu ir briesmīgi meža ugunsgrēki, un tad arī mazās saimniecības visvairāk cieši. Ir jābūt informatīvajām kampaņām, ir vairāk jāpopularizē tieši šie vietējie produkti. Un tālāk par bīškopību. To arī referents ir pieminējis savā ziņojumā pesticīdi GMO īstenībā ir jāpiemina šajā kontekstā, jo tie nodara lielu kaitējumu bitēm. Erāns Garsīs kundze. Sí, pues muchas gracias. Eh, eh, la verdad es que yo Paldies. acojo con, con mucha satisfacción eh, la, la referencia que se hace al sector lácteo. Eh, Ar lielu gandarījumu konstatēju, ka šeit ir pieminēta piensaimniecības nozare. Mana politiskā grupa arī tagad uh, gatavo ziņojumu par šo tēmātu. Mēs esam ļoti noraizējušies, domājot par nākotni šajā jomā. Ir iepriecinoši uh, rādītāji, bet tajā pašā laikā ir arī daudz neskaidrība. Mēs um, gribējām uzteikt referentu, ka viņš to ir pieminējis tālāk. Biškopība Protams, biškopības nozara Eiropā ir jāsaglabā. Un, um, piena programmas skolās, tas ir ļoti svarīgi, jo bērni ir mūsu nākotne. Bērni, jaunieši ir mūsu nākotne. Jāra kungs jau to pieminēja. Un uh, vajadzētu gatavot pilotu projektus, un bieži vien tie kopīgajā budžetā parādās ļoti reti. Gribēju pieminēt kādu projektu, ka jauniešus vajadzētu informēt par uh, veselīgu pārtiku, lai viņi būtu labāk informēti. Jādomā arī par dažādām tradicionālām, tradicionāliem izstrādājumiem, geogrāfiskajām izcelsmes norādēm nu, jaunieši ne jau vienmēr uzmanīgi lasa marķējumu, un es domāju, ka tādas informatīvās kampaņas viņiem labāk palīdzēs saprast, ko viņi īsti ēda. lai arī jaunieši, piemēram, dotos mājās no skolas un pastāstītu, eh, lūk, kādu pārtiku viņiem dod skolā un par to vairāk interesētos. Jāsaka, ka informācijas un zināšana lauksaimniecības jomā ir ļoti svarīgi parametri. Mēs tik daudz runājam par KLP, par mārķēšanu par e, geogrāfiskās izcelsmes norādēm, par e, tradicionāliem produktiem. Mēs par to runājam šeit gandrīz katru dienu, bet vai cilvēku uz ielas e, mūsu pilsētās par to ir informēti? Jāsaka, ka dalība valstīs ir ļoti atšķirīgas um, izglītības sistēmas. Piemēram, uh, vispār netiek runāts par pārtiku, par uh, vietējiem izstrādājumiem, un citur atkal tas ir ļoti populāri. Bardzo dziękuję, pan poseł Roda. Paldies, Rodas kungs. <clears throat> Tak for det, herr formand. Øhm. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par krīzi, mums visiem ir kāds kopīgs uzdevums. Es pārstāvu Dāniju. Un Dānijā saka, ka lauksaimnieki nevienmēr ievēro visas normas un kādēļ gal galā ir izcēlusies krīze. Tādēļ mums nākas konstatēt, ka bieži vien uh, paši lauksaimnieki ir tie, kas mēģina uh, samazināt krīzes radītās sekas un komisija vai dalība valstis mēģina šos krīžu kompensācijas izmantot citās jomās, bet to nedrīkstētu pieļaut, ka viss uh, sloks, uh, viss krīžu radīto seku sloks gulst tikai uz pašu lauksaimnieku pleciem. Tad par konkrētiem atbalsta pasākumiem, it sevišķi mazajām saimniecībām, Es ļoti labi apzinos, kādi argumenti šeit tiek izmantoti no goja kolēģu puses. Bet man ir jāsaka, ka lauksaimniecības politika visu pirmām kārtām tā, tai būtu jāveicina konkurētspējīga lauksaimniecība, jo ja šāda lauksaimniecība mums Eiropā nebūs, tad globalizētajā pasaulē uh, mums būs jāmaksā augsta cena. Mēs uh, visu laiku mēģinam parakstīt brīvās tirzniecības nolīgumus ar dažādām valstīm, un tieši tādēļ konkurētspēja ir no svara. Tam jāpievērš uzmanība. Protams, jāņem vērā gan uh, mazo lauksaimnieku intereses, gan arī lielāku saimniecību intereses. Ja runājam par birokrātiju, jā, vakar mums uh, bija uzklausīšana par vienkāršošanu, bet, nu, padomāsim, ko mēs paši darām. Katru reizi parlamentā pieņemot kādu likumu, mēs uh, esam. Uh, sagatavojuši likumu ar skaistu nosaukumu, bet pēc tam normas ir tik šausmīgi detalizētas, ka cilvēki pat nevar iedomāties, kā tas viss ietekmēs zemnieku dzīvi ikdienā. Tā ir mūsu galvenā problēma. Mēs te pieņemam likumu pēc likuma, un tas viss pēc tam šie džungļi kļūst vienkārši necaurējami. Tādēļ arī parlamentam ir jāuzņem sava atbildības daļa. Mēs nedrīkstam turpināt tik ļoti sarežģīt savu lauksaimniecības politiku, ka neviens vairs neko nesaprot. Un eh, papildinot Jārkungu teikto par uh, skolu piena programmām un augļiem skolās. Ulrika Millere kā priekšsēdētāji ir darījis ļoti daudz. Manā dzimtajā zemē par to bieži vien tiek runāts, bet eh, tas tiek izmantots kā piemērs, lai uzsvērtu to, cik absurds ir darbs Eiropas parlamentā. Protams, šādām iniciatīvām nav nevainas, bet ir skaidri jāapzinās, ap ko tad īsti lieta grozās. Man jau sāk eh, zvanīt ausīs, kad es eh, dzirdu nosaukumu. Uh, pārtikas programma, jauniešu veselīga uztura veicināšana, bet beigās programma tiek tā paplašināta, ka eh, daļiem tiek dalīts kakao, kur ir klāt cukurs. Nu, man arī ļoti garšo kakao, bet nevarētu teikt, ka tas veicina veselību. Paldies! Dziękuję, pan poseł Hojtoma. Houtems kungs. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Paldies, priekšstādātāji, būšu lakonisks. gribētu atsaukties uz Jēnsa Rodes teikto, ir ļoti būtiski, lai Eiropas finansējums lauksaimniecībā tik izmantots, izmantots arī investīcijām, lai mēs būtu konkurēt spējīgi eh, globalizētajā pasaules tirgū un Eiropas līdzekļi ir jāizmanto lietpratīgi arī inovācijās, lai mūsu saimniecības būtu patiešām konkurēt spējīga. Un mēs e, gribam, lai zemnieki būtu pēc iespējas mazāk atkarīgi no Briseles naudas, lai viņi paši tirgu varētu pārdodot savus produktus, nopelnīt naudu. Un, e, ja nauda nāk no Briseles, tad, protams, tā ir līdzi velkas visa šī Briseles birokrātija. Un otrām kārtām, es, protams, saprotu, ka piensaimniecība šeit ir pieminēta vairāk kārt, bet ir ļoti daudz uh, citu sektoru, kas Krievijas embargo dēļ cīnās ar lielām grūtībām, un tie šeit nav pietiekami bieži pieminēti, un man, piemēram, zemniekiem, cūkopiem vai putnkopiem ir grūti paskaidrot, kādēļ mēs atkal vēl vairāk naudas piešķirsim piensaimniecībā, bet īstenībā viņi jau ļoti daudz saņem no tieši maksājumiem, no hektāru maksājumiem un tā tālāk. Jo, piemēram, audzējot govis, tur ir eh, arī daudz platība nepieciešams. Es domāju, ka ir jāpiemina arī citas nozars. Paldies! Paldies! Pirms dot vārdu cit, nākamajam deputātam gribēju mūsu vidū sveikt Hausmīngas kungu no Vācijas viņa. Hoislinga kunga viesus. Laipni lūgt mūsu komitejā. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad e, labai gerai, kad pranešėjai. Paldies, priekšsēdētāji. Referents ir uzsvērs galvenās problēmas. Ļoti bieži ir pieminēts piena sektors, kas cieši no Krīvijas embargo. Es gribēju runāt par konkrētām problēmām. Mēs gribam, lai visas saimniecības Eiropā varētu turpināt strādāt ja mēs pietiekam ātri nereaģēsim, būs saimniecības, kam nāksies slēgt durvis. Jāsaka, ka dalība valstīs ir ļoti atšķirīgi apstākļi. Nu, nevaram to vienkārši tā ignorēt. Ja runājam par krīžu fondu. 2014. gadā tika pieņemti daudz vērtīgi lēmumi, kad tika runāts par tiešmaksājumiem, tiešajiem piešķīrumiem. Es atbalstu Eiropas Savienības pozīciju. Krievijas embargo gadījumā varbūt, ka mēs varējām būt vēl nepiekāpīgāki. Problēmas, kas ir saistīts ar Krievijas embargo, ir jārisina, izmantojot tiešmaksājumiem paredzēto naudu. Nu, protams, nevajag atstāt mūsu lauksaimniekus likteņa varā. Ja runājam par piena programmu, viena trešdaļa skolē es to neizmanto. Ja visas skolas sāktu izmantot vienlaicīgi, es domāju, ka mums pietrūks vienā brīdī finansējumu šīm programmām. Tālāk cūku mēris. Mums ir eh, jādomā, kā šo naudu labāk izmantot un jāpalīdz arī Baltijas valstīm šai sakarā. Paldies! Ribeiro kungs. Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas breves notas. Em primeiro lugar, relativamente ao projeto. Paldies, priekšsēdētāji. Atsaucoties ah, nu, uz Herānces kundzes teikto, tas ir ļoti svarīgi. Svarīgs ir uh, bērniem piedāvāt veselīgu uztvuru. Uh, ātrā ēdināšana, tas ir lēti, tas ir vienkārši sagatavojami, bet bērniem ir jāpiedāvā veselīgi lauksaimniecības produkti. Pirms trim nedēļām mēs devām savu svētību skolu augļu un piena programmām, un tas ļoti labi sasautas ar Herānces kundzes teikto. Šīm programmām ir jābūt savstarpēji papildinošām. Tagad daži vārdi par piena nozari. Es domāju par uh, ļoti tālajiem reģioniem, par kalnu reģioniem. Komisija jau teica, ka piena kvotas atcelšana vissmagāk skar tieši šos reģionus. Un piena cenas kas tiek maksātas ražotājiem, kļūst aizvien zemākas. Un ražotāji arī um, saņem aizvien mazāk un un jāizmanto līdzekļi Uh, palīdzot tiem ražotājiem, kas dzīvo uh, reģionos, kuros grūti piekļūt, nevar šos uh, līdzekļus, uh, kas tika ietaupīti, vienkārši atdot atpakaļ. Paldies! Nākamais runātājs. Gribēju jūs uzteikt, jo runājot par Krievijas embargo un dažādiem mehānismiem, kas tika izveidoti, lai uh, cīnītos ar tā sekām, ir uh, bijuši pietiekami veiksmīgi, bet šeit nav runāts par augļiem pietiekami daudz un šeit ir pieminēti dārzeņi. Es gribēju teikt, ka Eiropa. Mm, Mm, tagad neražo pietiekami daudz uh, dārzeņu un augļu. Dienvidu Eiropā, protams, ir daudz uh, šādu platību, kur ražo tikai dārzeņus un augļus, citās vietās tā nav, bet, nu, kā šie cilvēki, kā šie uh, cilvēki tiek atbalstīti, kas audzē uh, dārziņus un augus, jo mēs vēlamies taču, lai cilvēki patērētu vairāk uzturā šādu pārtiku, bet, diemžēl, tās patēriņš samazinās. Mēs arī e, redzam, ka tie kļūst e, par tādiem kā luksusa produktiem, un e, cilvēki krīzes apstākļos vairs nevar atļauties ēst pietiekami veselīgi. Mums ir jāatbalsta šādas skolu programmas un jāgarantē, lai dalību valstis būtu veiksmīgs šo programmu īstenošanā, ir jāatbalsta augļu un dārziņu sektors. Spānijā tas pietiekami labi nenotiek, lai gan mēs ļoti daudz augļu un dārziņu ražojam. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, Hoislera kungam. Viņš pārstāv uh, Agri ģenerāla direkciju. Lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass Sie mir die Gelegenheit geben. Lielas paldies priekšsēdētāji par šo iespēju runāt par um, budžeta projektu 2016. gadam. Protams, ka uh, daži uh, šie te komentāri ir tikai sākotnējo Kā jau e, jūs teicāt, e, galvenās diskusijas notiks 27. maijā. 2016. gads būs gads, kurā reforma tiks pilnībā īstenota arī no budžeta viedokļa. Tas nozīmē, ka pirmo reizi e, tiks īstenoti daži no reformas lēmumiem no tātad budžeta viedokļa. 2016. gadā tiks um, pieņemts lēmums par izšķirīgajiem jautājumiem, kā piemēram transfers starp uh, um, dažādajiem, starp abiem pīlāriem. Tā skaitā tiks runāts arī par tiešajiem maksājumiem. Arī reformas uh, um, attiecībā šie tie eh, saistītie maksājumi tiks iestrādāti un arī tiks noteikts arī robežu likmes attiecībā uz Bulgāriju, Rumāniju un Horvātiju. Protams, ka tik tiek parādzēti izdevumi, lai tiktu galā ar krīzi 2015. gadā, bet 2016. gadā šādi maksājumi nav paredzēti, kas novad pie tā, ka ka šī te finanšu uh, korektūra attiecas tikai uz krīzes izraisītajiem uh, sekām. Tiec tikai uz krīzes rezervēm. Protams, ka neizmantotie līdzekļi, proti līdzekļi, kas netiek izmantoti e, krīzei, nākamajā gadā būs e, izmantojami. Šie 800 miljoni, piemēram, 2014. gadā šos, šie līdzekļi netiks izmantota. Kas attiec uz lauku attīstības uh, plānu, tad uh, saistības ir eh, zināmas, un jūs saprotat arī, ka Runājot par maksājumiem, mēs atrodamies sarežģītā situācijā, un 2016. gadā šīs problēmas turpināsies. Jūs būsiet informēti, ka 2016. un arī 2017. gadā, kā arī iepriekšējā uh, DFS Starpmaksājumi e, ir vēl jāfinansē arī tie, kas e, vēl nav nomaksāti no 2014. un 2020. gada, un 27. maijā jūs uzzināsiet vairāk detaļu par uh, budžeta tāmi, un mēs būsim gatavi arī diskutēt par atsevišķām budžeta kategorijām. Šodien jau tika pieminēti vairāki punkti. Gribēju tikai precizēt par uh, dārzeņiem, uh, par uh, augļiem un pienu skolā. Uh, vairāki deputāti teica, ka šeit ir jāpiešķir vairāk līdzekļu, bet es gribēju jums atgādināt, šeit ir noteikta maksimālā robeža pamata likumā, un likumdevējs ir noteicis, cik. Uh, liels ir maksimālais līdzekļu apjoms, ko var piešķirt šīm programmām, un, protams, Mēs te nevaram uh, vienkārši uh, atkāpties no budžeta tāmes. Tagad uh, daži vārdi par pilotu projektiem, to pieminēja arī vairāk deputāti. Mēs uh, gaidām jūsu priekšlikumus, un komisija arī to visu pārbauda. Komisija ir gatava to visu īstenot 16. gadā. Paldies priekšsēdētāji! Bardzo dziękuję. Dwa słowa. Liels paldies komisijas pārstāvim. Vēlos teikt uh, vēl dažus komentārus. Vispirms es dodu vārdu referentam. Kopēja lauksaimniecības politikai ir vairāk mērķi, piemēram, garantēt ieņēmumus lauksaimniekiem. Bet, protams, arī mērķis ir nodrošināt konkurenci ko daži no jums pieminēja, tāpat ir inovācijas un investīcijas, jo īpaši paturot prātā tītip nolīgumu. Un vēl ir arī uh, e, vidas aizsardzības mērķi. Un, protams, ka vēl ir arī izglītības uh, puse, tātad e, piens skolās, augļu skolās. Ņemot vērā šos plašos mērķus, ir ļoti daudz darāmā jo īpaši mm, tāpēc, ka mēs atsakamies no um, piena kvotām. Bet tagad es redzu, ka Nikolson kungs vēlas izteikties. Lūdzu, jums vārds. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Kā jau jūs teicāt, ir ļoti daudz grūtību. Uh, ar kurām lauksaimnieki uh, saskars manas pārstāvētajā uh, reģionā. Es domāju, ka es nekad neesmu redzējis, ka situācija būtu uh, tik uh, slikta. Tad, tad attiecībā uz piena nozaru situācija ir slikta, arī lopkopībā uh, situācija ir slikta. Es domāju, ka mēģis ir, ir bijis. Uh, Mm, uzlabot situāciju, bet uh, budžeta līdzekļi ir samazinājušies, lauksaimniecībai atvēlētie līdzekļi ir samazinājušies jau ilgu laiku, un šķiet, ka šī tendence nemainīsies. Lai arī mēs esam centušies aizstāvēt tādu budžetu, kas būtu uh, pēc iespējas labāks, un arī septembrī uh, runājot ar komisāru, mēs centāmies. Uh, panākt to, lai uh, lauksaimniecība būtu prioritāra, un mēs centāmies aizstāvēt budžetu, un mana nostāja būtu tāda, ka mums ir jāaizstāv uh, līdzinējais budžets. Un, protams, ka vadoties no iepriekšējās pieredzes, mēs saprotam, ka šī līdzekļa lauksaimniecībai tiek atņemta, lai, atņemt, lai finansētu citus projektus Eiropā, un tas ir absolūti nepieņemami. Pēc e, krīzes e, sākuma e, piena e, nozarei šie līdzekļi, kas tika iegūti lauksaimniecībā, netika reinvestēti lauksaimniecības nozarē. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu kļūdu vēlreiz. Tad, kad uh, piena nozarē ir tik milzīgs uh, cenu svārstības, mēs nevaram uh, pieļaut šādu attieksmi, bet lauksaimniecības budžets. Uh, tā liktenis nekad nav bijis pilnīgi skaidrs. Mēs gandrīz saskārāmies ar situāciju pagājušajā gadā, kad šie te uh, krīzes līdzekļi, kas bija paredzēti lauksaimniecībai, uh, uh, tika izmanto citur, nevis tā vietā, lai tiktu galā ar Krievijas krīzi vai citu vietu. Protams, ka mēs nevaram uh, visu pieņemt bez kritikas. Eh, vakar mēs dzirdējām arī no eh, ekspertiem runājot par kopējas lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Eh, mēs dzirdējām, cik sarežģīta ir šī sistēma un, protams, ir trūkumi, kurus varētu novērst, piemēram, samazinot uh, šīs te kontrols, kuras īsteno nacionālās iestādes un līdzekļi, kas tādējādi tiek iegūti, mēs varētu izmantot um, citviet. Bet uh, uh, gal galā šobrīd rodas jautājums, vai šī nozara tik tiešām uh, saražo pievienoto vērtību. Es esmu pārliecināts, ka atbilde ir apstiprinoša, un mums ir jāizmanto arī Junker plāns, mums ir jādomā par lauksaimniecības eksportu, un Mums ir jāizmanto šīs iespējas lauku reģionos, tāpēc mums nevajadzētu aizmirst par lauksaimniecības izaugsmas potenciālu, un mēs nedrīkstam samazināt līdzekļus, mums vajadzētu balstīties uz to, ko mēs jau esam izveidojuši un panākuši, un te es piekrītu referentam, lauksaimniecības budžetam ir jāpaliek līdzšinējā līmenī. Paldies! Liels paldies! Nu, es redzu, ka mums tagad ir diezgan daudz vielas pārdomām. Um, un tagad vēlos dot vārdu uh, Fernandens kungām, lai viņš reaģētu uz to, kas nu pat izskanēja. Paldies priekšsēdētāji, un jāsaka, ka tas, kas izskanēja, nav pretrunā ar tiem priekšlikumiem, uh, kurus es sākotnēji sagatavoju. Es priecājos par to. Protams, ka mēs neatrisināsim birokrātijas jautājumu 2016. gada budžeta ietvaros, bet mēs varam norādīt uz to, mēs eh, varam sūtīt signālu. Es domāju, ka varbūt būtu vērts eh, paredzēt eh, pētījumu, kas ļaut mums saprast, Eh, cik izmaksā viens eiro, kurš saņem eh, šis saņēmējs, un mūs varbūt pārsteigs tas, cik tas izmaksā šis viens eiro. Bieži vien arī mēs paši esam vainīgi, vainīgi jo tā vietā, lai vienkāršot, mēs sarežģējam. Un protams, ka Mēs dažreiz samazinām programmu izpildu, tāpēc, ka uh, saņēmēji, potenciāli saņēmēji redz, ka ir tik daudz priekšnoteikumu, kurus viņi nevar iz, izpildīt. Un līdz ar to uh, viņi, tā teikt, ir iedrošināti, ja tiek iedrošināti neizmantot šīs programmas. Un tā, ka mēs runājam par augļu un pienu programmām, es gribētu teikt, ka uh, ir paredzēts 125 miljoni e, Krievijas embargo, kas tika paredzēta un tikai 37 no tiem ir tikuši izmantoti. Tātad ir jāparaugās, kāda ir izpilde un kāda ir iemesli, jo bieži vien iemesli neizpildēji ir saistīti ar grūtībām piekļuvai programmai. Par krīzes rezervi. Es nezinu, vai tā būs uh, grozījuma vēstulē, kas tiks sagatavot gada beigās. Parlaments uh, tad, kad mēs vienojamies par daudzgadu finanšu schēmu, nepiekrīt tam, ka šī uh, krīzes rezerve gal beigās tiek ņemta no lauksaimniekiem. Es nezinu, vai mums izdosies atjaunināt uh, krīzes rezervi, jo ir nedaudz dīvaini, me, ka mēs uh, finansējam uh, krīzes rezervu lauksaimniekiem ar lauksaimnieku naudu. Tātad gal galā ir jautājums par šīs uh, krīzes rezervas finansējumu un tā avotiem. Tālāk, kas attiecas uz uh, pilotu projektiem, tie ir jāpiedāvā, jāprezentē. Ir paredzēts arī tos uh, izskatīt. Nu, es neizteikšos tagad par tiem projektiem, par kuriem dzirdēju, bet katrā ziņā esmu dzirdējis ļoti daudz lielisku priekšlikumu, kas ir saistīti arī ar izglītības nozari. Es atbalstu lauku attīstību, jo, manuprāt, tā var veicināt kohēziju un iekšējo solidaritāti. Lauksaimniecība eh, rada arī ļoti daudz eh, darba vietu. Un mums ir jāparaugās arī uz citām programmām, pat uh, apvāršanas 2020 pētniecība. Tas viss ir saistīts ar šo jauno kopīgo stratēģisko uh, plānu līdzekļu izmantošanai. Mums ir jācenšas rast uh, papildinājumu efektu ar uh, citiem projektiem. Es dzirdēju jau ļoti daudz labu argumentu un uh, ar nepacietību gaidīšu arī mm, tādus arī turpmāk. Es katrā ziņā piefiksēju jūsu ambīcijas, kurām es pilnībā piekrītu. Paldies! Liels paldies! Tenenon kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos vispirms pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās par šo ziņojumu jākonstatē, ka ir milzīga griba no visu kolēģu puses cīnīties pret uh, birokrātiju un par vienkāršošanu. Šis ir termins, pie kura mēs atgriežamies bieži, un es pilnībā piekrītu. Otrs uh, punkts, kas ir svarīgs, ir uh, krīzes rezerve, kas izskanēja vairāk kārt, un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai līdzekļi, kas ir paredzēti lauksaimniekiem, tiktu arī piešķirt lauksaimniekiem, bet, protams, pirms tam ir jāizmanto visas maržas. Es vēlētos arī teikt, ka uh, lauksaimniecības konkurētspēja neizslēdz atbalstu mazajām lauksaimniecībām, jo īpaši uh, trauslajās nozarēs un arī attālajos reģionos, kalnu reģionos. Es domāju, ka ir ārkārtīgi uh, nozīmīgi uh, palīdzēt lauksaimniecības nozarei uzturēt dzīves lauku reģionus. Mums ir jāaizsargā uh, un jāveicina šī joma. Tāpēc es piekrītu visiem tiem, kas uzskata, ka mēs nedrīkstam pieļaut uh, lauksaimniecības slēgšanu, jo ir jāpanāk tas, lai šīs lauksaimniecības būtu lauku rajonos. Un tālāk varbūt mazsvarīgāki eh, punkti, bet es dzirdēju arī par šiem vietējiem tirgiem. Arī es uzskatu, ka vietējiem tirgiem ir ārkārtīgi svarīga loma, bet es domāju, ka te drīzāk ir darbs uh, nacionālajām iestādēm un reģionālajām iestādēm. Un noslēgumā es vēlos teikt arī, ka mēs visi uh, rūpīgi sekojam. Uh, cenu izmaiņām un svārstībām, to mēs pamanām, piemēram, attiecībā uz pienu, bet uh, Šī tendence skar arī citus sektors, kā jau tas izskanēja, un es domāju, ka pavisam tuvā nākotnē mums ir jāceļš rast veidu, kā cīnīties pret šīm cenu svārstībām. Tas nav nemaz tik vienkārši, tas ir diezgan eh, sarežģīts jautājums, bet tas ļautu radīt stabilitāti lauksaimniekiem. Un katrā ziņā noslēgumā es vēlētos atsaukties uz Nikolsonu kungu. Nu, nesamazināsim uh, budžeta līdzekļus uh, lauksaimniecībai. Paldies. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Eh, Paldies. Komentāri, grozījumi līdz 22. datumam.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 Tātad uz nākamo punktu. Septītais Eiropas Savienības interešu aizsardzība. Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība. Tad mums sagatavoja Jens Gieseke. Šis ir pašiniciatīvas ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Lauksaimniecības komiteja ir lēmusi izstrādāt arī savu atzinumu par šo tēmu. Mm, tātad attiecība starp uh, lauksaimniecības politiku pārbaužu ieviešanu, KLP, uh, kļūst aizvien sarežģītāka, kā jau mēs par to runājām vakardien ir uh, radīti jauni pienākumi un prasības, tas rada slogu un izmaksas gan īstenotājiem, gan lauksaimniekiem. Atzinumā šeit koncentrējamies uz galvenajiem elementiem, lai uh, vairāku, vairāk koncentrētos uz uh, efektīvākām uh, kontrolēm, bet šeit aicinu Gīsleka kungu izteikties. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar savu atzinumu. Halo. Liels paldies priekšsēdāju. Vakardienas uzklausīšana parādīja to, ka kopējas lauksaimniecības politikas sarežģītība pēdējo gadu laikā ir tikai palielinājusies, un uh, Eh, mums ir jāsamazina birokrātija. Lauksaimnieki, kas šobrīd pavada vairāk laika aizpildot pieteikums tā vietā, lai eh, strādātu lauksaimniecībās, diemžēl ir realitāte. Uh, Šobrīd eh, šīs izmaksas ir apmēram 4 miljārdi eiro un iespējams, ka šie, šis apjoms noteikti palielināsies. Tas jo īpaši ir saistīts ar zaļināšanu. Pašreizējā sistēma ir sasniegusi savas robežas un tāpēc mums ir kaut kas jādara. Jūs jau arī to pieminējāt priekšsēdētāji, tāpēc es priecājos, ka Sarvamā kungs ir uzņēmies šādu pašiniciatīvas ziņojumu un ka Hogan kungs arī ir apņēmies samazināt uh, ja vienkāršot kopējā lauksaimniecības uh, politiku, tās īstenošanu, lai tik tiešām nodokļu maksātāja nav tik pienācīgi izmantota. Kontrols sistēma sarežģītība uh, ir saistīta arī ar šiem, šo te priekšnoteikumu sarežģītību, ja es, lai samazinātu eh, šo slogu dalībvalstīm un arī institūcijām, mums ir jāvienkāršo kopējā lauksaimniecības politika. Lauksaimnieki Eh, netiek galā ar šiem te uh, birokrātiskajiem priekšrakstiem, kas bieži vien ir nevajadzīgi. Jo ik viens skaitlis institūcijām ir jāpārbauda, bet ar birokrātijas samazināšanu mēs varētu samazināt arī kontrols izmaksas un samazināt kļūdas līmeni. Uh, Runājot par lejas uh, saksijas reģionu, kur es pārstāvu, tad te lauksaimnieki sūdzās par to, ka viņi ir pakļauti uh, milzīgām kontrolēm un viņi ir spiesti pārtraukt savu lauksaimniecisko darbību, lai uh, pakļautos šīm kontrolēm. Tāpēc ir nepieciešama uh, integrēta pieeja, lai uh, šīs kontrolas notiktu vienā laikā. Tāpēc es, un es aicinātu arī uh, gadskārtējo single audit schēmu lai nebūtu um, pārbaudas gan no uh, revīzijas palātas, gan no komisijas puses. Daudzas kļūdas no tā mēs varam izvairīties, izmantojot e-pārvaldi, IT uh, eh, sistēmas, un tām tik tiešām ir milzīgs potenciāls. Tāpēc es vēlētos atsaukties arī uz vakardienas uzklausīšanu, kur eksperts no Polijas teica, ka uh, sākotnēji izmaksas ir 100 eiro, un pēc tam, kad Eh, tiek ieviest šī IT sistēma, eh, tad eh, izmaksas ir palielinājušās vēl par 38%, tāpēc mums ir jādomā par šo te Eiropas līmeņu pievienoto vērtību un nedrīkst būs tā, ka ieviešot jaunas tehnoloģijas, birokrātija palielinās un izmaksas palielinās. Tātad tāda ir ievirze manā atzinumā un es jau šobrīd priecājos par viedokļu apmaiņu ar kolēģiem. Paldies! Dziękuję. Jako pierwszy pan poseł De Castro. Paldies, tagad vārds tikai Strukungs. Grazie. Paldies, priekšstādātāji. Izsakos uh, eh, Tiper Dzani vārdā. Viņš eh, parlamentā piedalās oficiālajā delegācijā, šodien nevar piedalīties debatēs, bet, protams, ir jūs rīcībā arī apmainīties ar viedokļiem, informāciju arī turpmāko dienu laikā, ņemot vērā arī šodien prezentētos priekšlikums. Ņemot vērā, cik svarīgs šis jautājums, Cārnīkungs vēlējās uzsvērt eh, sekojošo. Vispirms norādīt uz to, uh, kā birokrātiskā slogā mazināšana ļoti svarīga, taču nevajadzētu atvērt durvis šeit krāpniecībai. Līdz ar to ir nepieciešama integrēta pieeja, lai padarītu šo sistēmu pēc iespējas imūnāku pret uh, uh, krāpniecību. Pastāv KLP kontrols sistēma ar kompetencijām, kas nodalītas dažādos līmeņos. Uh, nacionālā līmenī atbildīgās iestādes, maksājuma aģentūras, certifikācijas aģentūras un tā tālāk, un Eiropas līmenī komisija, revīzijas palāta. Tas rada ārkārtīgi lielu administratīvo slogu Eiropas lauksaimniekiem tādējādi. Arī um, šeit uh, būtu jāuzlabo situācija. Arī administratīvām izmaksām būtu jābūt elastīgām, lai varētu izvairīties arī no kļūdu uh, radītāja, jo lauksaimniekiem nav uh, izdevies piemēroties uh, prasībām. Tālāk arī citi jautājumi, kas jādiskutē. Un tālāk noslēdzot uh, uh, komentārus par kontrols sistēmām, kas tiek balstīts uz iemaksām, uh, šīm ir jābūt galvenajam mērķim. Mūsu referents uzskata, mūsu ēnu referents uzskata, ka galvenokārt atzinumā ir jārunā par, konkrē, par konkrētiem un realistiskiem mērķiem. Paldies! Bardzo dziękuję, pan poseł Hausling. Hauslinkungs. Jā, paldies atzinam sagatavotājiem par ideju, bet man tomēr viens komentārs. Tas, ka uh, lauka saimnieki ir spiest pavadīt uh, daudz laika pie uh, rakstām galda, nu, Cienījamies kolēģi, es vēlētos redzēt tos lauksaimnieks, kas tik tiešām pie rakstām galda pavada vairāk laika nekā e, savā laukā. Tas ir tikai mīts. Nu, jāpraugās uz to tomēr ir praksē. Jūs esat pare Ja, teiksim, lauksaimniekam neizdodas eh, viens dienas laikā aizpildīt eh, šo te pieteikumu, jā, varbūt, ka viņam tik tiešām ir liels darba sloks, bet vai tā ir ar visiem lauksaimniekiem, es nezinu. Mums tomēr būtu jābūt ticamiem. Uh, Ja mēs piešķiram eh, šādus līdzekļus no Eiropas Savienības līdzekļiem, mums ir jāpārbauda arī, kur šie līdzekļi tiek izmantot, un nu, nevajadzētu pārspīlēt, ka tas viss tagad ir tik briesmīgi sarežģīti, jo um, pretējā gadījumā lauksaimnieki nosūtīs uz Briselu tikai konta numuru, un ar to arī viss beigsies, bet mums ir nepieciešama pienācīga kontrole. Uh, Es piekrītu, ka šīs kontrolas varētu uh, notikt vienlaikus un tās varētu būt integrētas. Tas būtu saprātīgi un um, proporcionāli. Jāparaugās uz to, vai uh, attiecīgās iestādes varētu savstarpēji sadarboties, bet es teicu jau vakar uzklausīšanas laikā par vienkāršošanu. Jūs to neteicāt, bet, bet nevar būt tā, ka uh, vidas aizsardzības pasākumi ir, uh, tie, ir tie, kas izraisa vislielāko slogu. Tie nav tikai un vienīgi šie te vidas pasākumi, kas izraisa uh, milzīgu slogu. Es domāju, kas attiec uz revīzijas palātu, tad ar koordinatoriem mēs runājam par šo jautājumu, un es domāju, ka mums būtu jāved dialogs ar eh, revizijas palātu, lai mēs attiecīgi reaģētu, jo ir nepieciešams publiskot uh, rezultātus. Un es domāju, kas ir ļoti svarīgi, mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst nevis pirmajam pīlāram, bet otrajam pīlāram, kuram, kurā ir daudz vairāk birokrātijas jo te ir pasākumi, kas ir ārkārtīgi sarežģīti. Te būtu jāpiestrādā pie vienkāršošanas, bet uh, kas attiecas uz pirmo pīlāru, tad te es īpašas grūtības nesaskatu. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, beidzot ir vēlme vienkāršot KLP samazināt arī visus šos pienākumus, kas ir ļoti smagi lauksaimniekiem, kas zaudē gan laiku un gan naudu. Tad arī lauksaimnieks tiešām jūt ļoti naidīgu attieksmi no kontrolas puses, no inspektora puses. Uh, Un visbeidzot, lauksaimnieks eh, kalpo Eiropas Savienības pārstāvjiem. Es esmu bijis lauksaimnieks pats un esmu saskaries ar šo problēmu. Arī inspektors eh, vienreiz mani eh, apturējas darbā uz lauku, un tas ir ļoti pazemojoši. 4 miljārdi eiro tiek šķērdēti administratīviem izdevumiem. Tas tiešām ir skandāls. Dziękuję, pani prezydent Magines. Maginis kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam. Šajā ziņojumā ļoti daudz ko varam atbalstīt. Trešais punkts ir būtisks. Otrā daļa, kur tiek teikts, ka uh, mudina izdarīt izmaiņas arī leģislatīvajā pamataktā. aktā Komisārs norādīja, ka viņš vispār nevar to darīt, taču viena no nozerēm, kur saņemam lielākās sūdzības no lauksaimniekiem, ir tieši par uh, sodu lielumu. Piemēram, ja lauksaimnieks iesniedz savu pieteikumu, tad notiek kontrola, un red, kur tiek konstatēts, ka 20% no zemes nav atbalsta tiesīga, līdz ar to pilnībā viņiem tiek atņemts maksājums, tad. Uh, e, Kādā brīdī tomēr būs jāpārskata šis likumdošanas akts, ja mēs vēlamies risināt sodu smaguma problēmu. Sestais punkts. Atzinumā ļoti interesants arī par kļūdu daudzumu, kļūdu līmeni dažādās valstīs. Taču jāteic, ka valstīm ir problēmas, tām ir nepieciešama palīdzība. Uh, lai varētu lauksaimnieki ievērot visus kritērijus. Arī E pārvaldība ir ļoti svarīga, tur, kur ir pieejams internets, plakjoslas internets, un tāds nav visās lauku zonās. Dažkārt lausēmnieki arī uh, jau ir visai, uh, nu, vecā gada gājuma, viņiem nav tik vienkārši uh, at, mm, aizpildīt šo visu, šo, šo visu internetā, un viņiem ir nepieciešama gluži vienkārši palīdzība aizpildīt pieteikumus. Dziękuję pan poseł Flanagan. Flanagan kungs. Paldies par iespēju izteikties. Jā, nu vienalga par kādu jautājumu mēs par, š, vienalga par kādu jautājumu mēs runājot pēdējo 24 stundu laikā, galvenais jautājums ir vienkāršošana. Lielākā daļa cilvēku šeit gribas, grib vienkāršošanu, taču arī ir satraukti par to, Eh, kā to darīt. Un es, mēs esam demokrātiski ievēlēti, bet eh, izskatās, ka mums nav iespēja neko daudz darīt. Specifiski par šo runājot, ir nepieciešama tāda vīde, lai lauksaimnieki tiktu mudināti arī ievērot kritērijas, lai samazinātu kontrols inspekcijas. Uh, lai nebūtu nekādu kontroli, ja tiemēr netiek pārkārt regula, un tas ir jāīsteno uh, arī dalībvalsts līmenī, jāizstrādā arī skaidrs politiskās vadlīnijas, lai valdības varētu samazināt arī šo schēmu sarežģītību attiecībā uz laukātīstības fondu, jo īpaši, jo tas palielina kļūdu līmeni. Uh, Maginis kundze arī ļoti pareizi runā par soda naudu apmēru, dažkārt līdz pat 100% no viņu maksājumiem. Man nav nekāda problēma ar to, ka cilvēkiem uzliek soda naudas, ja ir neatbilstība, bet pirmā lieta, lai būtu atbilstīgiem, ir jāsaprot, kādi kritēriji viņiem ir jāievēro, kas, ko nozīmē uh, ievērot šos kritērijus. Nākot no īrijas. Uh, Es zinu, ka tur ir ārkārtīgi liela neskaidrība. Jā, varat, saņem, varat saņemt soda naudu, bet ja jūs tiekat sodīts, bet nezināt, kāda ir problēma, tas ir vēl sliktāk. Paldies. Dziękuję pan poseł Dochman. Dochman kungs. Dorfman kungs. Formand, <clears throat> ja, regler og forskrifter, der... Er- der... Paldies. KLP noteikumi kļūst aizvien sarežģītāki, birokrātija netiek samazināta. Jāra omor, to mēļums stēt. 4 miljārdi tiek tērēt katru gadu dalībās līmenī kontroļu vajadzībām, vēl papildus ir izaļināšana sieviešanai. Ja, jo bare lagt over på, på landmændene. Den... Sloks ir palielinājies, jaunajam KLP eh, jābūt mazāk birokrātiskam Un jāīsteno šie pasākumi, kas tiek paredzēti. Dalību valstu dati. Tiem ir jābūt uzticamākiem, lai kontrols netiktu atkārtotas neliederīgi. Jāidentificē labākās, sliktākās dalībās, lai atbilstīgi varētu veikt arī kontrols. Lauksaimnieku dzīvums ir jāatvieglo. un arī, lai viņi neizmā, nedara tik daudz laika papīra aizpildīšanai. Jāparedz nepieciešamās konsultācijas, lai lauksaimnieki varētu strādāt laukos un darboties ar savu, savām galvenām aktivitātēm. Lai labāk arī varētu izmantot nodokļu maksātāju naudu, pretējā gadījumā no tā visu labumu gūst tikai banķieri. kontrolēm ir jābalstās uz risku un patērēt aizsardzību, lai būtu šī riska balstītā pieeja. Ļoti svarīgi, lai lauksaimnieki, ražotāji netiktu pakļauti nesamērīgām kontrolēm, lai nešķērdētu savu laiku papīra aizpildīšanai. un nevis viņus nepārtraukt sodīt par mazām kļūdām. Ir jābūt kontroli jomā integrētai pieejai. Lai te tad būtu šis sloks vienlīdzīgs. Runājot par konsultācijām, lauksaimniekiem būtu jāparedz ilgāks laiks veikt savu darbu. Mums ir jākoncentrējas uz uh, galveniem jautājumiem. Dziękuję. Pani poseł Scott Cato. Pani profesor, bardzo proszę. Thank you, Chair. Greens, think... Zaļie mēs neuzskatām, ka lauksaimniecība būtu jāatstāja brīvā tirgus uh, rokās, jo tas iznīcinās ģimeņu lauksaimniecības. Uh, KLP schēma mūs, eh, mūsuprāt atbalsta ģimeņu lauksaimniecību, kas vislabāk arī atbilst lauku eh, reģioniem. Mēs sagaidām arī sociālas vidas eh, priekšrocības, lai saglabātu arī pilsoņu uzticību mūsu darbam. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgi arī raudzīt, kā tādā veidā tiek tērēt nauda, KLP, kas veido 43% no visas Eiropas Savienības budžeta. Tātad ir jāsasniedz tās, nu, kas ir sasniedzams lauku lauku teritorijās. Mēs atbalstam efektīvas kontrols. Mums ir jāievieš šīs kontrols neupurējot uh, noteikumu mērķis. Standārtu monitorings ir ļoti būtisks jāpārskat kontrolas galvenokārt uh, izmaksu dēļ, bet ir tikai 7% no budžeta, tas nav pārmērīgi daudz. Piekrītu, ko teica Flanagan kungs. Mums ir jāuzlabo arī saskanība un skaidrība lauksaimniekiem. Nevienmēr viņiem viss ir skaidrs, kas tad tiek kontrolēts. Arī ir jābūt ļoti skaidrībai uh, ko inspektori pārbaudīs, kādiem kritērijiem viņiem jāatbilst. Tātad, kā es teicu, uh, arī jārunā par aktīvo lauksaimnieku. Mēs nevaram dot naudu, lai atbalstītu turīgos lauksaimniekus, kas vispār lauksaimniecība varbūt nenodarbojas. Šī nauda ir domāta, lai atbalstītu lauksaimnieku ienākumus, lauksaimnieki, kas apstrādā zemi un nevis, kas ir tikai zemes īpašnieki. Mēs esam par vienotu audita ķēdi, integrētu kontrolu, kontroļu sistēmu. Pilsoņi sagaida ļoti daudz. Um, jā, nodrošina, lai pilsoņu nav tikt izmantot atbilstīgi lauksaimniecības politikā, sasniedzot sociālos vidas uh, mērķus. Labāk arī jākomunicē ar lauksaimniekiem par uh, zaļināšanas jautājumiem, par vidas jautājumiem, kā teica Mārtiņš, Eiropas revizijas palāta. Arī šos. Uh, pasākumus uh, padarītu uh, efektīvāks. Un mēs saprotam arī uh, to, ka lauksamnieki tiešām ir nokaitināti ar to, ka viņas nepārtraukti uzrauga un kontrolē, bet mēs vēlamies efektīvāk izmantot nodokļu maksātāju naudu. Ir jābūt vienotai audit sistēmai, lai varētu to visu arī izskaidrot lauksaimniekiem, pirms viņi tiek sodīti par neatbilstību jauniem noteikumiem. Paldies! Dziękuję pan poseł Dante. Dantenkungs. Pan posūd Dantē. Dantēnkungs. Merci, monsieur président. Excuse. Paldies, priekšsētā atvienot, ja nedzirdēju. Distinguer deux choses dans le sujet que nous abordons. Divas lietas šeit jāmin. Par kontroļu realitāti, par to, kā notiek šīs kontrolas. Jā, ir jāhumanizē, jāvienkāršo šīs kontrolas. Tās ir jāgrupē. Mums visiem ir konkrēti piemēri par kontrolieriem, vienalga kāda iestāde viņus būtu nosūtījusi, ka drīzāk viņi uzvedas kā tādi rembo un nevis kā oficiāls iestādes inspektori. Tas nav pieņemami. Un tad ir jautājums par vienkāršošanu. Par vienkāršošanu runājot, neslēpju, ka, jā, nu man šeit ir, nu, tāda nēta situācija. Neaizmirsīsim, ka mēs, parlamentārieši, prezentējam 8000 grozījumu uh, komisijas priekšlikumam, tad, kad mēs skatījām visus četrus uh, tiesību aktus. 8000 uh, grozījumi nebūtu, uh, nepalīdzēja vienkāršot tekstu, kas tad nu šodien ir spēkā šo tiesību aktu. Tad, nu, uh, pirms mēs te uh, vainojam citus, varbūt pašiem arī vajadzētu sevi nedaudz pakritizēt un būt realistiskiem. Manuprāt, uh, kas vēl rada problēmas, tad mūsu balsotajā tiesību aktā būtu jāprecizē lietas par īstenošanu, tad ir jāraugā, vai tas ir dalību valstu līmenī, kādas problēmas reģionālā līmenī, vai padomes, vai pareizāk sakot, komisijas dienestu problēma, kas uzspiež kādas lietas kā LP. Jo, nu jā, dažkārt o, grūti atpazīt to tiesību aktu, par ko esam balsojuši, un eh, to, kas tiek īstenots realitātē. Rudenī būs vairākas sanāksmes, lai varētu runāt par šiem jautājumiem būs jārauga par visu to, kas tik, ar ko tika papildināts šis tiesību akts kopš Eiropas parlamentā notikušā balsojuma un uh, to, kas notiek pašlaik uz eh, vietas reālajās situācijā. Lūdzu, Jārkungs. Paldies. Priekšsēdētāji, jums taisnība. Mēs pieņēmām reformu, mums arī ir jāuzņemas sava atbildības daļa šajā komitejā. Un īstenībā, ja runājam par to, cik daudz esam sasnieguši biokrātīs samazināšanā, tad mēs varētu sev iedot uh, trīs ar mīnus kā atzīmi. Uh, Diemžēl mēs pievērsām uzmanību kam citam, bet, protams, atzinums ir ļoti svarīgs. Es esmu eh, gandarīts, ka šodien par to diskutējam. Un šeit ir tāds kā aburtais loks. Kolēģis teica, ka mēs vēlamies mazāk kontroli, jo tas ir ļoti netaisnīgi. Man nepatīk, ka ir. Um, apgrūtināt lauksaimnieku dzīvi. Un ja pieauga kļūdu kvota, tad īstenībā sistēma automātiski uzliek vairāk kontroļu. Mēs esam līdzatbildīgi. Mēs gribējām samazināt birokrātiju, bet uh, birokrātijas samazināšana nozīmē arī to, ka ir mazāk iespēja, piemēram, kaut ko uh, izkrāpt un eh, ka ir mazāk kļūdu. Hoizlinga kungs problēmas ir arī pirmajā pīlārā. Mēs tur e, implantējām tā teikt zaļināšanu un e, īstenībā tas ir arī palielinājis kontroļu skaitu pirmajā pīlārā un Vācijā tiek diskutēts par to, vai nevajadzētu izmaksāt tātad e, citā mēnesī tiešmaksājumus nevis decembrī. Un Vācu iestādes eh, teica, ka runājot par starpkultūrām ir jākontrolē, eh, kas notiek, un ja ir decembrī divi metri sniega, ko tad tur starp, pie starpkultūrām vēl var izkontrolēt, un 10. februārī jau arī ir vēl sniegs daudzās valstīs, ko tad tur var diskutēt un izkontrolēt. Protams, var arī runāt par daudziem piemēriem. Vācijas eh, bāzes prēmija, nu tas ir viens piemērs, eh, viens hektārs, viena prēmija, pilnīgi atdalīt maksājumu. Nu, arī tādā veidā var samazināt birokrātiju. Trešā piezīme, protams, mums ir jābūt ļoti drosmīgiem. Komisārs teica, ka viņš arī vēlas samazināt birokrātiju, bet nevar vēl neko darīt. Uh, pamattiesību sakarā, bet, protams, ir jādiskutē arī par priekšlikumiem. Nu, un ja mēs būtu, es, es gribētu teikt, ka mums ir jābūt ambicioziem un jādomā, ka kādā brīdī atkal būs šī veselības pārbaude vai vidusposma pārbaude vai kā mēs to arī nosauksim. Un es uh, ieteiktu referentei daudz drosmes un panākumu. Paldies! Uh, thank you and apology. Nākamā runātāja, paldies. Es atvainojos, ka es atkal uh, šeit runāju, bet uh, mums jārunā arī par uh, lauksaimnieku tiesību hartu. Es nezinu, vai daudzās valstīs tāda ir spēkā, bet tāda ir spēkā īrijā. Un komit atbalstīja šādas Eiropas hartas parakstīšanu, tas noteikti uzlabotu lauksaimnieku darba apstākļus, viņi vieglāk varētu piedalīties dažādās schēmās. Tur būtu arī minēts apelācija mehānisms, eh, inspektoru tiesības un arī cīņa ar birokrātiju. Es domāju, ka varbūt varētu kaut ko tādu apsvērt kā vienu no iespējām. Paldies! Bardzo dziękuję. Zapewne będziemy do tego wracać. Pan poseł Des. Paldies. Domāju, ka mēs pie tā atgriezīsimies. Deisa kungs. Dank, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti uzmanīgi klausījos kolēģi teiktajā un varu atbalstīt daudz no izskanējušā, tādēļ man tas nav jāatkārto, bet jāsaka sekojošais. Diemžēl iepriekšējā sasaukumā vairākums neatbalstīja šo priekšlikumu, un ja mums tagad ir vairāk birokrātijas, ņemot vērā jauno reformu, tādēļ, ka zaļināšana ir pirmajā pīlārā, ja zaļināšana būtu otrajā pīlārā ar attiecīgo kapitālu, tad uh, lauksaimniecības reforma būtu bijusi, būtu panākusi mazāk birokrātijas. Un neskatoties uz to visu, mums ir eh, jāsaprot, eh, kuras ir vājās vietas, eh, kas varētu novest vēl pie lielāka birokrātijas daudzuma. Un deleģēties tiesību aktos tas ir sarežģīts vēl vairāk. Un dalība valsts, protams, ir vēl pa virsu uzlikuši savu papildus pasākums. Un, ja tiek piešķirts valsts atbalsts, protams, ir jābūt kontrolēm, bet kontrolēm ir jābūt uh, saistītām ar uh, reālo dzīvi. Un, ja, piemēram, zemnieks vairs nevar saprast, kas uh, šīs kontrols ir, kam tas viss ir domāts, nu, tad sistēma vairs sev neataisno. Un arī uh, sazinoties ar revīzijas palātu. Uh, mēs konstatējam, ka ir jānošķir, kad cilvēks ir pieļāvis uh, nevainīgu kļūdu un kad viņš ir apzināti krāpies. Ja ir bijušas kļūdas, nu tad es domāju, ka, piemēram, revidentiem ir jāmāk tās atšķirt no krāpniecības gadījumiem, un notiek arī tādi, tādas kļūdas tiek pieļautas, kas nenāk par ļaunu, piemēram, nodokļu maksātājiem, un nedrīkst to visu skaitīt klāt šai kļūdu kvotai. Uh, un nedrīkst tas arī novest pie vair, lielā kontroļu skaita. Un, ja, piemēram, kāds ir uh, pa pieciem metriem tur uh, kļūdījies uh, un uh, mans dēls tur apara pa 5 metrus tālāk zemi nekā pieļauts, un tas viņam izmaksāja 800 eiro. Un tad viss tas tiek izvērtēts kā kļūda, nu tas tiešām ir aplama. Es domāju, ka mums vajadzētu patiešām skaidri nošķirt kļūdas no krāpšanās. Paldies. Pani posūk Šlaira. Šlairs kundze. Fosīdi, dank vēl. Fosīdi, Šlaimē. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu. Um, šeit eh, pievērst jūsu uzmanību vairākiem jautājumiem. Ja mēs runājam par KLP, eh, tā ir viena lieta, bet bieži vien inspektoru uzskata par eh, noziedznieku un zemniekus daudz uzskata par kaut kādiem noziedzniekiem, kas dzīvo laukos. Nu, piemēri, ja es runāju par Nīderlandi, tur ir piemēram amonjaka sērs, par to tas ir jāsamazina un 250 eiro stundā maksā um, inspekcijas dzīvnieku labturībai. Nu, tas ir jāsamaksā pašam zemniekam, un viņiem viss tiek laupīts. Es domāju, ka. Mums ir jāpalīdz zemniekiem, nevis jāapgrūtina viņu dzīve, ir jāsamazina normas skaits, ir jāvienkāršo likumdošanu. Mums kopā, kopīgiem spēkiem tas ir jāpadara. Nu, tāds ir mūsu galvenais uzdevums gal galā. Paldies! Pan poseł Szani. Zanīkungs, paldies. Uh, Gribēju atvainoties, ka ierados uh, novēloti. Es to nevarēju nekādi ietekmēt. Esmu ļoti pateicīgs uh, de kolēģim De Castro ka viņš šeit runāja par daudziem aspektiem, un es esmu informēts, ka šodien un arī vakardien bijušas debates par šo dokumentu. Diskusijas nu pat ir tikai uzsāktas, līdz ar to budžeta komitejai ir jāpiedāvā savi grozījumi jūnija sākumā. Protams, mums vajadzētu par to diskutēt vēl pamatīgāk. Es gribētu lūgt šai komitejai varbūt varētu vēl mēnesi ilgāk atvēlēt šim darbam. Un tad mēs varētu to visu izskatīt daudz, daudz rūpīgāk, kā tas pienāks tik nopietnam jautājumam. Hojas Linka kungs, lūdzu īsi. Nu, nu kurz, uh, <clears throat> Jeder, jeder kann ja hier... Paldies, jā, nu katrs jau te var stāstīt par kontrolēm un inspekcijām, kas nenorisinās tik gludi, kā gribētos, un par inspektoriem, kas nevienmēr ir tie paši jaukākie cilvēki. Bet es varu pilnībā piekrist Albertam Deisam, ir jāskatās, eh, eh, jānošķir kļūdas no krāpšanās, no krāpšanās ar nolūku, un tad jau statistiku varētu savest kārtībā, it sevišķi runājot par platību nodalīšanu. Un ļoti retos gadījumos mēs te runājam par krāpniecību, un te ir arī kaut kādas kļūdas sistēmā. Mums tas ir jānošķir un jā, parūpējas, lai kontrolas sistēmas būtu pietiekami veiksmīgas, un ja kontrolieris uh, veids šādas inspekcijas, tad viņam arī uh, ir jābūt pietiekami labi izglītotam, lai viņš varētu nākotnē izvairīties no kļūdām. Un varbūt arī kontrolieris nedaudz vajadzētu kontrolēt, kā viņi veic savu darbu. Ir ļoti atšķirīgi, liels atšķirības starp dažādām institūcijām, jo daudzi zemnieki uzskata, ka nu, uh, viņiem mēģina kaut ko uzspiest un tā kā pamācīt, ja kāds ierodas viņu saimniecībā. Nu, viņš jūtas tā kā apsūdzēts. Es zinu, tā tā ir šausmīga sajūta, bet eh, kontrolieri patiešām arī ir jāizglīto, nu kā sarunāties ar zemniekiem, lai viņi netiktu vienkārši tā kā nosēdināt uz apsūdzēto sola tikai tādēļ, ka viņi var eh, pieteikties uz Eiropas Savienības finansējumu. Paldies! Proszę Państwa, brakuje nam już czasu. Drugi raz chcę zabrać głos pan poseł. Paldies, lūdzu, gribēju kolēģiem at, atgādināt, ka mums nav daudz laika, esiet lakoniski, Flanagan kungs, ļoti īsi. Paldies, es nedomāju, ka bieži vien ETP un GOE uh, locekļi par kaut ko ir viens prātis. Magīneses kundze piedāvāja. Uh, izveidot tādu uh, Eiropas uh, tiesību hartu zemniekiem, un vakar es piedāvāju kaut ko līdzīgu, bet kā mēs to varētu apaudzēt šo priekšlikumu ar miesu, es gribētu vienkāršot. Uh, ko mēs varētu darīt, lai patiešām panāktu kaut ko reālu, lai būtu tāda laba, stabila mm, zemnieku tiesību harta, ja mēs gribam tādu. Paldies! Bardzo dziękuję. Proszę przedstawiciela komisji, pani Paldies. Bolšman. Kristīna Boršmana no komisijas. Paldies! Daudzi no jums runāja par uh, vienkāršošanu, un vakar uh, tam arī tika veltīta vesela uzklausīšana, tādēļ tagad nerunāšu pārāk ilgi, bet uh, var atkārtot tikai komisijas teikto. Ir jāvienkāršo pasākumu un tā var arī vienkāršot kontrolas. Mums ir uh, jāpadomā, kā tas uh, atsaucas uz dažādiem pasākumiem un komisija ir bijusi ļoti atklāta, sakot, ka mēs vienkāršošanu, uz vienkāršošanas altāru neupurēsim arī tādu labu finanšu pārvaldu. Mēs vēlamies uh, labākas kontrolas, nevis vienkārši palielināt to skaitu. Tas ir mūsu visu kopīgais mērķis. Daudzi no jums pieminēja 4 miljonus eiro, kas, 400 miljonus eiro, kas tiek izmantot, 4 miljardus eiro, kas tiek izmantot kontroliem. Es gribu teikt, ka šī ir ļoti plaša definīcija finanšu regulā, jo te tiek runāts par pārvaldi un kontrolēm. Un jāparūpējas, lai arī varētu sūdzēties un uh, ir jāatvieglo arī uh, pro, sūdzību iesniegšanas procedūra zemniekiem. Un, uh, nu, jāsaka, ka šie 4 miljārdi eiro attiec uz daudz vairāk nekā tikai kontrolēm. Mēs negribam, lai uh, rastos vēl vairāk izmaksu, lai varētu menedžēt visu šo izmaksu administrācijas sistēmu un kontrolas sistēmu. Es gribētu teikt, ka um, Agri ģenerāla direkcija arī šogad uh, darīs daudz ko, lai samazinātu šīs izmaksas. Of, uh, Un mēs arī veiksim uh, šī gada reformas izvērtējumu, lai dalību valstis varētu to visu patiešām uh, informāciju saņemt gada beigās. Tālāk par uh, šo atzinuma uzmetumu. Jūs teicāt, ka vajadzētu samazināt kontroļu skaitu saimniecībā. Es gribēju teikt, ka tas jau ir iespējams. Dalība valsts pašas to var lēmt, um, samazinot kontrolas no 5 līdz 3 procentiem. Ja, um, Kļūdu kvota divu gadu uh, garumā nav pārsniegus 2%. Ja dalība valstis eh, ir konstatējušas šādu kvotu apmēru, tad var samazināt kontroļu skaitu no 5 uz 3 procentiem, un ir arī jauns regulējums, eh, kas tagad ir pārējais posmā. Un, ja, un ja kļūdu kvota ir zemāk par 2%, tad ir iespējams samazināt kontroļu skaitu, un šāda iespēja pastāv, dalība valsts var to ļoti labi izmantot. Tālāk ir runāts par to, ka zemniekus, kas visu izdara ļoti labi, nevajadzētu kontrolēt, bet ja tiek veikta riska analīze, tad nevajadzētu dot pie tiem zemniekiem, kas visu izdara kārtīgi, kā pēc grāmatas, bet gan pie tiem, kas pieļauj kļūdas un krāpjas, bet uh, ir bijis ļoti rūpīga riska analīze, tātad viņi netiek izvērtēti, izmeklēti tā nejauši ir jābūt vadlīnijām, un eh, pateicoties reformai tāds ir ieviestas, mēs ļoti labi sadarbojamies ar dalību valstīm. Manuprāt, grib, ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka ir, jā, ka ir iespējams samazināt kontrolu skaitu, ja ir zema kļūdu likme dalību valstī. Paldies. Paldies komisijai tā kā astrokungs. E, Nerunāsiet? Referents tagad runāt. Jā, vielen dank für die konstruktīvi. Paldies, paldies par uh, šiem konstruktīvajiem izteikumiem, un es redzēju, ka bija arī vienošanās pār politisko grupu uh, robežām, un vai. Uh, varēsim vienoties par šo zemnieku hartu, kā piedāvāja Magines skundze. Es nezinu, vai mēs šādu ambiciozu mērķi varēsim sasniegt, bet mēs zinām, ka gribam vienkāršot birokrātiju. Mēs negribam uzskatīt katru zemnieku par krāpnieku, ir jābūt labām inspekcijām, un ja notiek krāpniecība, tad, protams, ir jābūt sankcijām. Ir jārīkojas efektīvi. Es gribēju pateikties ST grupai par ieteikumiem. Tie bija patiešām ļoti realistiski, un kad es tos saņemšu rakstītā formā, formā, tad, protams, es labprāt tos integrēšu atzinumā Hoislinga kungs cik daudz birokrātijas eh, joprojām spī, eh, gulstas uz eh, zemnieku pleciem. Jā, jums pilnīgi taisnība, ņemot vērā zaļināšanu pirmajā pilārā, birokrātija ir palielinājusies, nevis samazinājusies. Vakardien es tikos ar kādu ekspertu, kas jau 20 gadus strādā lauksainiecības jomā, viņš teica, ka zemniekiem ir ļoti grūti visu to īstenot, jo viņi nezin, kādas normas un likumi ir jāievēro, ir jāvienkāršo likumdošana, zemniekam ir jāzina, uz ko tad viņš var paļauties. Es ar nepacietību gaidīšu grozījumus. Sociāla demokrāti piedāvāja, ka mēs varētu pagarināt par vienu mēnesi grozījumu iesniegšanas termiņu. Jāsaka, ka tas būs ļoti grūti, jo mums ir jāsagatavo tikai atzinums. Eh, budžeta kontrolas komiteja šeit ir atbildīgā, tur ir noteikti konkrēti strikti datumi. Mēs gatavojam tikai atzinumu, un līdz ar to mēs nevaram šeit mainīt kalendāru. Uh, Līdz ar to esmu visai atturīgs, nezinu, vai šo mēnesi mēs varēsim izcīnīt, bet ņemot vērā pateikto, nu, nebūs jau tā, ka būs visu laiku 8000 grozījumu, mazāk ir eh, labāk, un eh, padomāsim, eh, cik dienu mums ir grozījumu izstrādāšanai, nu, tad sa sastādīsim tos pietiekami lakoniski un arī attiecīgi par tiem diskutēsim. Paldies! Paldies! Dyskusję merytoryczną myślę, że wzbogaciła Paldies par šīm detalizētajām diskusijām. Mēs ļoti labi iepazināmies ar referenta dotu gaitu, un jūs pareizi teicāt, ka mums ir laiks līdz 7. 7. mājām, lai līdz 12.00 iesniegtu grozījumus. Mēs šim jautājumam esam veltījuši ļoti daudz laika, un mēs tēmatu pazīstam ļoti labi. Tādēļ ievērosim mums atvēlto termiņu. Astotais darba kārtības punkts tagad sekos viedokļu apmaiņa ar komisiju par periodu pagarināšanu izdevumiem lauka attīstības programmās no 2007. līdz 2013. gada. Martā daudzas dalību valstis um, atbalstīja šī perioda pagarināšanu saskaņā ar lauka attīstības programmām 7.13. gadam, un komisija teica, ka ir gatava izskatīt šo priekšlikumu, bet, protams, būs jāizstrādā likumdošanas priekšlikums. Mēs vēlētos dzirdēt, ar ko vainagojās jūsu iekšējās diskusijas un ko komisija tagad uh, ir nodomājusi darīt. Mēs uh, tādēļ esam uzlaicinājuši pie sevis šodien komisijas pārstāvu, lai mūs iepazīstinātu ar lietu gaitu. Mihails Dimitro tagad uzstāsies. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ļoti labi apzinās, ka daudzās dalību valstīs ekonomiskās grūtības ir uh, palēninājušas lauku attīstības uh, reģionu programmas, un mēs ļoti labi saprotam, ka dalību valsts sastopas ar grūtībām, tādēļ mēs vēlamies uh, pagarināt šo laiku. Ņemot vērā īpašus apstākļus, ir iespējams pārnest daļu finansējumu no 14, uz 14. 20. gada programmām. Ja ir neizmantotas saistības, dalība valstis var uh, turpināt tos izmantot arī vēlāk, var izmantot saistības arī vēlāk. 11 dalību valstis, ko atbalsta vēl 6 dalību valstis. Un ir iespējams to pagarināt līdz 13. jūnijam 2016. gadā. Šīs dalība valstis uzskatīja, ka perioda pagarināšana būtu labākais veids, kā vislabāk izmantot šo finansējumu, kas jau tika asignēts konkrētām programmām. Lai labāk izmantotu ES uh, resursus, uh, un mudināt komisiju uh, vislabāk, uh, produktīvākajā veidā izmantot uh, 7. 13. gada saistības. Mēs vienojāmies, ka tas ir jādara saskaņā ar uh, spēkā esošo normu elastīgumu. Uh, un komisija saprata, ka šīs normas ir jāievērto pēc burta un gara. Atšķībā no iepriekšējā plānošanas perioda likuma devējs nepiešķīra komisijai pilnvaras pagarināt programmu uh, no 7. līdz 13. gadam. Komisija rūpīgi iepazinās ar visām likumdošanas finesēm un konstatēja, ka vienīgais eh, juridiskais pamats, ko šeit varētu izmantot, būtu padoms un eh, parlamenta regula saskaņā ar eh, vienkāršu likumdošanas procedūru. Būs grauti to īstenot līdz šī gada beigām, pat ja esam dzirdējuši politisko, politiskās gribas izpausmi no visām institūcijām. Šie resursi nav paredzēti DFS un Un ir e, bijušas arī izmaiņas ņemot vērā FC izveidi un komisija noraidīja šī perioda pagarināšanu. Pagarinā, pagarinot šo periodu līdz 2016. gadam, mēs varētu teikt, ka tas īstenībā dalību valstīm tuvākā nākotnē nepiešķirtu uh, daudz līdzekļu. Uh, priekšfinansējums programmai, kad tas sasniedz 95% likmi, tad ES atmaksas tiek apstādinātas un dalību valstis var turpināt eh, tērēt līdzekļus, bet tām ir jāfinansē viss pašām. Div, līdz 2015 gada beigām da, vairums programmu sasniegs 95% likmi. Ja šis periods uh, tiktu pagarināts par pusgadu, tad uh, maksājumi arī tiktu um, veikti par pusgadu vēlāk. Lai dalībvalsts turpinātu vienmērīgi saņemt ES finansējumu, ir jāpieņem jaunās 14. 20. gada programmas, kur jau ir pieejams jauns svaigs finansējums. Saskaņā ar eh, jauno vienošanos mums ir jāveic ietekmes izvērtējums, eh, kontaktējoties ar attiecīgajām dalību valstīm. Mēs domājam par eh, atkāpju piešķiršanu un uzskatām, ka Lai varētu šo iniciatīvu pieņemt eh, līdz gada beigām, ir, protams, arī jāsasinās ar dalību valsts lauksaimniecības ministrijām. Komisija vēlas izpētīt arī iekšējos jautājumus, eh, ko, eh, ko tad varētu nozīmēt šādas iniciatīvas palaišana. Mēs esam gatavi sadarboties ar dalību valstīm, lai pēc iespējas labāk varētu maksimizēt 2014. 20. gada saistības. Paldies! Ja kolēģi būtu lakoniski, es viņiem būtu ļoti pateicīgs. Just a question for clarification from. Nākamais kolēģis, paldies. Tikai precizējums, nu atbildi jau visiem ir zinām, vai jūs varētu mums garantēt, ka te nebūs nekādi papildus izdevumi? Paldies! Bardzo dziękuję, pan poseł Rebega. Mulțumesc mult, domnule președinte. Mă pregăteam să felicit e, comisia. Paldies, priekšsēdētāji. Es e, grasējos e, apsveikt komisiju par to, ka tā ir uzņēmusies iniciatīvu risināt šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi lauksēmniekiem un visiem tiem, kas saņem atbalstu no Eiropas Savienības pro programām. Uh, bet man šķiet, ka komisija to neuzskata par īpaši svarīgu jautājumu un apgalvo, ka varbūt nav nepieciešams vai arī, ka tam varētu nepiekrist Eiropas Savienības dalībvalstu lauksaimniecības ministrs, ministrijas. Ja to atbalsta 17 dalībvalsts, man šķiet, ka tas ir pietiekami svarīgs jautājums. Es vēlētos runāt par vienu no Eiropas Savienības pamatprincipiem, kas ir solidaritāte. Es esmu pārliecināts, ka uh, viss saprot, ka cenšoties palīdzēt lauksaimniekiem, mums ir kaut kas jādara, tā tad jāpanāk solidaritāte. Un mēs zinām, ka šobrīd Daudzi eh, palīdzības saņēmēji nonākuši grūtībās, jo viņiem ir jārod arī līdzfinansējums, un tas ir saistīts ar banku iestādēm un nevis ar eh, pašiem lauksaimniekiem kā tādiem. Tāpēc um, jāsaprot, ka bankas kavē um, līdzfinansējumu piešķiršanu, un līdz ar to lauksaimnieki un palīdzības saņēmēji zaudēs šos līdzekļus, eh, kas ir investēti eh, tā vietā, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Mēs patiecībā eh, liekam viņiem sprungots riteņos un mums vajadzētu nodrošināt to, ka viņi nezaudē šos līdzekļus, tāpēc mums ir jāpagarina šis periods par vēl sešiem mēnešiem. To mēs vēlamies panākt. Un vēl viens svarīgs eh, princips Eiropas Savienībā ir samazināt atšķirības starp uh, dažādajiem lauku reģioniem dalībvalstīs tieši šī iemesla dēļ šiem projektiem būtu jādarbojas ilgāk. Tātad mums ir jāpagarina šis termiņš. Paldies! Paldies! Dančils uh, kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka šai prasībā ir jāpārvēršas par likumdošanas uh, projektu, jo komisija pati ir paziņojusi, ka šīs te ekonomiskās grūtības ir samazinājušas pie uh, lauka attīstības uh, programmas samazināšanas, tāpēc mums ir tik tiešām jācīnās par to. jo pastāv risks, ka varētu netikt īstenot projekti, kas jau ir uzsākt lauku reģionos. Jo pateicoties šī programmām, eh, dalībās var turpināt eh, šīs te lauka attīstības, šos lauka attīstības eh, plānus. Runājot par 2016. gadu budžetu, mēs arī esam runājuši par teritoriālo kohēziju, un mēs esam arī runājuši par to, ka ir nepieciešams atjaunot Uh, lauksaimniecībās strādājušos. Tātad ir nepieciešama jauna paudze. Un šobrīd ir pienācis laiks uh, mūsu teikto pārvērst darbos. Mums ir nepieciešama uh, kohēzija dalībvalsts starpā, arī uh, dažādu lauku reģionu starpā. Un tāpēc es uzskatu, ka komisijai būtu jāņem vērā 17 dalībvalstu izvirzītu prasību un jāpiešķir šāda iespēja um, pabeigt šos uh, projekts, kas jau ir tikuši uzsākt lauku reģionos. Lielas paldies! Dziękuję, pan poseł Rutschew. Rutschew kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties komisijai par sniegto informāciju. Runa ir par Tātad termiņu pagarināšanu programmām 2007-2013 gadam. Es vēlos atgādināt, par to bija liela vienprātība arī padomē. Neviena dalība valsts neiebild par šo priešlikumu, um, kas norāda uz skaidru politisko apņemšanos. Jo mērķis ir panākt to, lai šīs programmas tiktu izpildītas. Es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz diviem aspektiem. Vispirms, kas attiec uz šī termiņa pagarināšanu, tas ļautu uh, lauks saimniekiem uh, pabeigt savus projektus un neaizmirsīsim arī, ka šie līdzekļi, kas uh, nāk no kopējas lauksaimniecības politikas, uh, iespējams ir vienīgie līdzekļi, eh, kuriem šie lauksaimnieki var piekļūt, lai panāktu lauku attīstību. Un mūs satrauc tas, ka uh, lauksaimnieki varētu arī nepabeigt savus uzsāktos projektus administratīva apsvēruma dēļ. Tāpēc mēs aicinām uh, komisiju rīkoties proaktīvi un rast labāko veidu, kā risināt šo problēmu. Uh, veicot attiecīgos grozījumus nepieciešamās uh, likumdošanas aktos un pagarinot šo termiņu. Otrakārt, es vēlētos uzsvērt, ka šī maksājuma termiņa pagarināšana, manuprāt, nenozīmē, nenozīmē ka uh, tam ir nepieciešama papildu līdzekļi. Mēs gluži vienkārši pagarinām šo uh, termiņu. Tāpēc es vēlētos vēlreiz dzirdēt, vai komisija uzskata, ka ir nepieciešama papildus līdzekļi šādā gadījumā. Un visbeidzot, noslēgumā. Uh, Es vēlētos uh, aicināt uh, um, nu, nesodīt lauksaimniekus, kas pēc labākās gribas vēlas īstenot un pabeigt šos projektus, uh, lai nodrošinātu kopējas lauksaimniecības politikas mēķu uh, sasniegšanu, nodrošinātu uh, lauksaimniecības uh, konkurences spēju. Paldies priekšsēdētājiem. Ļoti daudz jau uh, kolēģi pateica bet es vēlētos uh, aicināt komisiju paraudzīties arī uz uh, citām jomām, kurās ir izdevies pagarināt uh, šo termiņu, jo runa jau nav tikai un vienīgi par lauksaimniecību. Mēs nerunājam šeit par to, ka būtu nepieciešama papildu līdzekļi. Mēs runājam par to, ka līdzekļi ir tikuši asignēti, bet tie nav izmantoti birokrātijas dēļ. 17 dalībās ir lūgušas pagarināt šo termiņu, eh, ko gan komisija gaida, kāpēc eh, mēs ne, neļaujam tātad īstenot to, ko vēlas 17 dalībās. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu komisijas pārstāvim, lai atbildētu uz kolēģu komentāriem un jautājumiem. Un pirms es dodu vārdu referentam. Vēlos vien atgādināt, ka ekonomiskā krīze novedusi pie tā, ka vairāku projektu īstenošana ir aizkavējusies. Administratīvā procedūra ir novedusi pie tā, ka eh, Mēs esam aizkavējušies vairākās jomās, un es domāju, ka tā būtu kļūda, ja mēs neļautu um, cilvēkiem izmantot šos līdzekļus, jo īpaši tajās valstīs, kur ir nepieciešami šie līdzekļi turpmākajai attīstībai. Es domāju, ka mūsu nodoma un nolūki ir pavisam skaidri. Mēs vēlamies pagarināt uh, termiņu. Un tagad vārds komisijas pārstāvēm, lai reaģētu Thank you very much, Mr. Chairman. I... Liels paldies priekšsēdētājs, ņemšu vērā visus komentārus un bažas, kuras pauda Eiropas parlamenta deputāti, un es nodošu šo informāciju uh, komisāram un komisijai kopumā. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, uh, kas man tika uzdoti. Vispirms par papildu līdzekļiem. Ja mēs uh, pagarinam šo termiņu, jā, jauni līdzekļi var tikt piešķirti, bet eh, ņemot vērā eh, tos līdzekļus, jeb apjomu, kas ir pieš, bijis paredzēts 2017, 2007. un 2013. gadam. Uh, termiņa pagarināšana nozīmētu, ka šie līdzekļi tiek atmaksāti atpakaļ saskaņā ar jauno daudzgadu finanšu schēmu, tāpēc mums būtu nepieciešama papildu līdzekļi 2017. gadā, lai atmaksātu šos līdzekļus. Tātad to tas nozīmē budžetam. Tālāk, kas attiecas uz jau esošajiem līgumiem, kā jau es teicu savā ievadrunā, ir iespēja eh, turpināt šos līgumus, ir šāda iespēja, bet Vai nu tas notiek paplaš, pagarinātajā termiņā, vai arī šos līdzekļus ir iespējams sekt ar FRD jaunajā periodā, ja dalībvalsts um, apņēmas apmaksāt šo FRD saskaņā ar jauno periodu. Mēs ļoti nopietni ņemām vērā to, ka 17 dalībvalsts lūgušas pagarināt termiņu, atkārtojuši šo prasību pagarināt termiņu, un es vēlos atgādināt, ka tas ir jāīsteno parastās procedūras ietvaros ar pamata aktu, un šobrīd mēs izvērtējam visas iespējas eh, pieņemt šādu pamatu eh, dokumentu un pabeigt to līdz šā gada beigām, jo pretējā gadījumā tam nebūtu nekādas jēgas, jo mēs eh, nokavētu attiecīgo termiņu. Tātad tas viss ir jāapsver. Protams, ka 17 dalībvalsts ir dalībvalstu vairākums, bet nav, tas nav absolūtais vairākums, ja mēs raugāmies no iedzīvotāju skaita. Tātad mums joprojām ir bloķējušā minoritāte šādai iniciatīvai. Paldies un ceru, ka atbildēju uz jautājumiem. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi i komentarze. E, Lielas paldies par atbildēm un komentāriem. Mūsu komiteja atbalsta šī termiņa pagarināšanu. Katrā ziņā mēs tagad esam izskatījuši uh, visus jautājumus, kas bija mūsu šās dienas darba kārtībā. Tagad būs koordinators sanāksim. Rīt, eh, pēcpazienā sāksim ar balsošanu. Lūdzu, neaizmirstiet savas balsošanas kartītes. Tagad neliels pārtraukums.